Chers collègues, bonjour. Je... Euh, Labdien, kolēģi! Es piedāvāju atsākt mūsu darbu. Mēs esam pie punkta numur 16. Mūsu darba kārtībā. Un tāpēc es došu vārdu referents kundzei Sarija Esajā. Ja kundzei, un viņa mums pastāstīs par savu ziņojumu, demografiskās izmaiņas un to ietekmu uz ES turpmāko kohēzijas politiku. Tas ir ziņojums, ko, kur atbildīgā komiteja ir reģionālās attīstības komiteja, bet mūs arī interesē šie demografiskie jautājumi. Un lūdzu, Esejas kundzei, jums ir vārds. Thank you, Madam Chair. Paldies priekšsēdētāji un labrīt visiem kolēģiem. Šajā komitejā mums ir bijušas ļoti plašas sarunas un arī ziņojums ir bijis. Mēs izskatījām arī ziņojumu par demogrāfiju. Tagad mums jārunā par šo atzinumu un atzinumā mēs vēl vairāk fokusējamies uz demogrāfiskajām izmaiņām un to ietekmi. Tātad par šo atzinumu. Gan atzinuma teksts, gan arī attiecīgie grozījumi e, norāda, uz tām demografiskajām izmaiņām, uz dažādiem sociāliem indikatoriem, un visi šie indikatori jāizma, jāizmanto, lai papildinātu IKP, ka tas tiek izmantots kā kritērijs kohēzijas politikas nolūkos. Šeit ir vairāk kompromisu priekšlikumu. Mēs joprojām cenšamies atrast veidu, kā iestrādāt tos grozījumus, kas līdz galam vēl nav pieņemti, par kuriem mēs vēl domājam. Es domāju, ka mums būs iespējams atrast arī ļoti labu un pozitīvu kompromisu veida risinājumu par grozījumiem. Es tikai gribētu ieskaties diviem grozījumiem, tas ir 31. grozījums. Tur ir vārds productivity. Un to nevarētu aizstāt ar vārdu angļu valodā accessibility, jo produktivitāte un pieejamība, produktīvajā accessibility ar, ir vārdi ar pilnīgi dažādu nozīmi varētu varbūt abus divus vārdus likt eh, vienā un tā pašā teikumā, izmantojot eh, saist vārdu un, bet nekādā gadījumā nepiekrītu aizstāt vienu vārdu ar otru. Tad vēl 43. grozījums, tur ir arī vēl viens priekšlikums, ka komisija tiek aicināta garantēt tiesisko skaidrību eh, sakarā ar vispārējās intereses pakalpojumu. Jāsaka, ka šeit šis grozījums ir saistīts ar subsidiaritātes jautājumu, varbūt EPP lūks atļaut balsot pa daļām, bet jebkurā citā ziņā es atbalstu visus grozījumus, tie pilnībā saskan ar atzinuma kontekstu, un paldies kolēģiem par ieguldījumu šī atzinuma tapšanā. Paldies! Paldies! Vai ir kādi kolēģi, kas gribētu kaut ko teikt? Šrēders kundze, viņa ir izgājusi. Timors kundze arī nav šeit. Es vienkārši skatos ēnu referents sarakstā, un es neredzu daudz personas no šī saraksta šeit klāt. Nu ko, tad Es sājas, kundze, jums iet ļoti labi, daudz vieglāk nekā ar vienoto atļauju, uzturēšanās atļauju. Ko tad darīsim? Es aicinu kādu izteikties, bet man nav īpaši panākumu. Es zinu, ka mums vienkārši ir laiks līdz balsošanai, man kaut kā jāizpilda tas, tad neviens neko negrib. Nu, tad labi, ja neviens. Tad, ko tad man atliek tikai jūs apsveikt? Es gribētu jums pateikties par ierosinājumu prezentāciju, par šo atzinumu, un arī paldies tiem kolēģiem, un paldies par tiem kolēģiem, kas piedalīsies un runās par jūsu atzinumu 13. un 14. aprīli. Vai jūs, kolēģi, kaut ko gribējāt teikt par esies kundzes atzinumu? Nē, ļoti labi, mēs ieguvām apstiprinājumu, ka vēl viens kolēģis negrib ne izteikties. Nu, tad varbūt mēs varētu pabaudīt kafijas pauzi, līdz mēs sākam ļoti svarīgo balsošanas posmu mūsu darba kārtību. Es atvainojos tulkiem, kas strādāja vakar pārāk ilgi, bija pārsadaši savu laiku un tagad turpinās ar mums strādāt arī šodien. Chers collègues, je vous propose de prendre place. De... Dargie kolēģi, atsāksim darbu. Avons une longue euh, série de, de votes ce matin. Mums šorīt ir vesela virkne balsojumu, un es gribētu ierosināt tūlīt pat sākt ar 17. darba kārtības punktu Šīs pulkstenis nerāda pareizi laiku, saka priekšsēdētāja. Es gaidīju trī pusi. Tā sāksim ar Martina Keslera ziņojumu Eiropas gads aktīvām vecumdiemām. Pirmajā pāntā ir M kompromiss, kas ir pār, pret, atturas, pieņemts. Otrais pants N kompromis par pret atturas arī tas ir pieņemts. Otrais pants, pirmais punkts O kompromis par pret atturas pieņemts. Otrais pants, otrais punkts P kompromis par pret pret atturas arī pieņemts. Artiklu 3. Otrais pants, trešais punkts, Q kompromiss. Lūdzu, balsosim par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to Pārējām pie 130. grozījuma, kas pieliek vēl tekstu klāt pēc 3. pānta 3. punktu ar referenta mutisko grozījumu. Tas jums tika izplati, izdalīts rakstos. Tā tad, kurš ir par šādu grozītu par, pret, pieņemts, atturs pieņemts. Tagad R kompromiss par, pret, atturs arī pieņemts. 126. groziņš Zabravskas kundze par pret atturas pieņemts ar daudziem atturoties. Trešais pants, pirmais punkts, pirmais ievilkums, es kompromiss par pret atturas arī pieņemts. Trešais pāns, pirmais punkts, otrais ievilkums, T kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais ievilkums, U kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais ievilkums, V kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tad pēc pirmā panta V, W kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pēc otrā panta 14. punkts par, pret, atturas, pieņemts. Trešais pants X kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pēc trešā panta 150. kabna kunga Eh, grozījums ar musko grozījumu, kas ir par to, par pret atturs pieņemts. Pēc trešā panta 19. grozījums par pret atturs pieņemts. Ceturtais pāns Y kompromiss par pret atturas pieņemts. Pēc ceturtā panta 20. Eh, referenta grozījums par, pret, atturas, pieņems. 21. par, pret, atturas, pieņems. 5. pantā, 1. punkts, 17. no komisijas, no kultūras komitejas par, pret, atturas, pieņems. Pēc 5. panta 1. punkta Z kompromis par, pret, atturas, pieņems pēc trešā panta 156. grozījums ar mutisko grozījumu, kas ir par pret atturas pieņemts. Pēc 5. panta AA kompromiss par pret atturas pieņemts. Pēc 5. pēc 3. panta Tomas Manna, ā, es atvainojos, saku priekšsēdētāji, tas ir noraidīts jau atsaugs. Pēc sastā panta 23. Re reģionālās komitejas par pret atturas noraidīts. Pēc 5. panta 23. referenta grozījums ar uh, mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Pēc 6. panta 22. reģiona komitejas eh, grozījums par pret nav skaidrs, jo daudzi atturas. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Kam nav elektroniskās balsošanas kartes? Sāksim balsot, lūdzu. Alors, les grands groupes sont trop Lielās grupas ir plaši pārstāvēts eh, sociālisti un vispirmām kārtām tāds partija. Lūdzu. Sociālisti. Ar tiem viss ir skaidrs. Labi, es, eh, es arī nobalsoju. Tā tad visi varēja nobalsot, beidzam balsot. 8 pār, 3 pret, 33 atturas. Nu, labi, tā tad pieņems. 7. pāns 24. referenta grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 158. Eh, bah grozījums eh, par, pret, atturas, pieņemts. 159. Šteinrukas eh, grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 25. Zaborskas skundas grozījums par. Es atvainojos, saka priekšsādātāja, tas atkrīt. Pēc otrā apsvērumā referenta pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais reģiona komitejas punkts par, pret. Pārbaudīsim elektroniski.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 Pieņemts. Otrais ir reģionāla komitejas par, pret, atturas, noredīts. Vai jūs gribētu pārbaudīt elektroniski? Taču īpaši entuziasmu gan jūs neizrādījāt. Nu labi, pārbaudīsim, pārbaudīsim elektroniski. Tā tad ir reģionā, reģiona komitejas otrais grozījums. Sākam balsot. Tautas partija vēl ar vienu ir ļoti plaši pārstāvēta. Beidzam balsot. 24 pār. Skaidrs pieņemts. Trešais apsvērums A kompromiss par pret atturas pieņems. Pēc trešā apsvēruma 27. karnboh par pret atturas pieņems. Reģiona komitejas trešais punkts par pret atturas pieņemts. Ceturtais apsvērums B kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais uh, apsvērums, 30. grozījums atkrīt. Un līdz ar to mēs varam balot, balsot pa 10. reģiona komitejas pantu par pret atturas. Te pilnīgi skaidri noraidīts. Piektais apsvērums C kompromiss par pret atturas pieņemts. Līdz ar to mēs pārējām pie piektā, piektā apsvēruma, 43. atkrīt, 55. tagad pār pret atturas noraidīs. 52. pupakis kunga par pret atturas noraidīts. Sestais apsvērums 53. par pret atturas noraidīts. Čet, ceturtais referenta grozījums par pret atturas. Nu, nav gluži skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. On vérifie le 4 du rapporteur. Mēs pārbaudām referents 4. grozījumu. Balsojam par to. Voilà. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Visi varēja balsot, balsojums beidzies, 42 par, nu, pilnīgi skaidrs. Labi, sestais uh, apsvērums, Lamberts kundzes 54. grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais apsvērums D kompromis par pret atturas pieņemts. Pēc astotā apsvēruma 57. referenta par pret atturas pieņemts. Devītais apsvērums 58. grozījums par pret atturas noraidīts. Pēc devītā apsvēruma E kompromiss par pret atturas pieņemts. Pēc eh, desmitā apsvēruma 54. 4. Eh, reģionu komitejas par pret atturas noraidīts. 60. Ronzulikunas grozījums Vai jūs vairs negribat, lai balso par jūsu grozījumu? Paldies! Mēs atsaucam 60. manā vārdā un Baldasāri kunga vārdā. Nu, labi, turpin priekšstādā tāds 60. ir atsauks. 61. grozījums, Ronzulī kundze, vai jūs arī 61. atsaucat? Nē, nē, 61. gan es eh, atstāju. Labi, tātad balsojam par 61. Baldasāru un Ronzulī kundas grozījums referenci par. Kas ir par? Pret? Atur, atturs pārbaudīsim elektroniski. 61. Vot ir ouvert. Sākam balsot, lūdzu. Visi ir balsojuši, beidzam balsot. 21 pār, 24 pret nav pieņemts. 11. Eh, apsvērums, 62. Kabrnoha kunga grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pēc 11. apsvēruma F kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pēc 11. apsvēruma vēl ar vienu 65. referenta par, pret, atturas pierādījis 67. Kretu kundze pār pret atturas nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. 67. grozījums. Alors, euh, tout le monde a pu voter le vote. Visi ir balsojuši, beidzam balsot 20 par, 24 pret, norādīts 12. apsvērums G kompromiss, kas ir par, pret atturas pieņemts. Pāriem pie 13 apsvērums, apsvērumu H kompromiss, kas ir par pret atturas pieņemts. Un pēc 13 apsvēruma I kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. apsvērums. 2. 73. grozījums tie ir identiski ņemam kopā, kas ir pār pret atturas pieņemts. 74. ir sadarīgs, es redzu referenci pret, kas ir par, pret, atturas, noraidīts. Septītais referenta grozījums arī ir sadarīgs par pret atturas pieņemts. Pēc 14. apsvēruma jēja kompromis, kas ir par pret atturas pieņemts. Pēc 14. apsvēruma septītais reģiona komitejas par pret atturas noraidīts. 17. Tomas Manna grozījums par. Est-ce que 151 il va adopter Ça c'est la bonne question. Hein? Personne ne sait répondre. Ah, il était retiré. Bah, ça, Ak, tā, jā, te viens grozījums tika atsaukts. Labi, kārtībā. Tātad 75. atsaukts. 76.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 156, il est adopté. Bon. Alors, le 156 est adopté, donc il tombe. Tātad 76. ir pieņems, līdz ar to šis atkrīt. 9. referenta grozījums tikai tad, ja 23. tiek pieņemts vai 23. tika pieņemts. Labi, tad mēs varam balsīt, balsot par 9. referentu grozījumu par pret atturas pieņemts. 15. apsvērums kā kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Līdz ar to pārējām pēc, pēc 15. apsvēruma 80. Eh, Lamberts kundzes par, pret, atturas pieņemt. Pēc 15. apsvēruma 82. grozījums par, tātad referents ir par, kas ir par, pret, atturas pieņemt referente, es neesmu pārliecināta, vai jūs esat gos pārs, pārsvar, tātad pār, pārbaudīsim 82. grozījums elektroniski lūdzu. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 18 pār 24 pret nav pieņemts. 83. Eh, to pašu autoru grozījums eh, atvainojas, Ronzulī kundze. Es atsaucu šo grozījumu manā vārdā un Anā Bazāri kunga vārdā. Labi, tātad eh, par 85. Lambertu par pret atturs pieņemts pēc 15. apsvēruma L kompromiss, kas ir par pret atturas pieņemts. 16. apsvērums reģionu komitejas 9. par pret atturas noraidīts. Un līdz ar to balsojam par visu priekšlikumu šim ziņojumam. Tātad eh, par šādi grozītu ziņojumu pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi ir balsojuši, beidzam balsot. Beidzam balsot. 44 pār, Neviens pret, neviens neaturas. Pagaidiet, vēl nav beidzies. Rezolūcijas priekšlikums šādi grozīts, tas pats balsojums. Tātad viss, uh, viss uh, ziņojums sveicam mūsu referentu, ir pieņemts. Tā gribētu mazliet mainīt mūsu darba kārtību, jo budžeta komiteja ir nepacietīga, tā vēlas saņemt mūsu priešlikumu par um, uh, globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizāciju. Tā tad 28. un 29. punktu ņemsim tagad, ja nevienam nav iebildumu. Tā tad 28. punkts Tās ir pēdējās lapas jūsu uh, balsošanas sarakstā. Divi pēdējā punkti. Jo iespējams, ka te bija tā tad vēl kaut kas jums ir uz atsevišķu labs, jo tur bija pēdējā brīža mutiskais grozījums. Alors, attendez, pour pas qu'on perde trop de temps, sur le 20... Pagaidiet, mums nevajadzētu zaudēt pārāk daudz laika par 28. punktu. Lūdzu, bez panikas, gan jau tiksim galā. 28. punktai jums ir balsošanas saraksts. Mēs balsojam par 28. punktu Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana Čehijas republika Unilever. Unilever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 Tātad par šo priekšlikumu, kuru izpētīja darba grupa, jūs esat lūgti balsot par mutisko grozījumu, to atbalsta Angels Kungs, EPP, Harkins Kungs, liberāļu grupas vārdā, un es pati arī sociāldemokrāta grupas vārdā. Un fi, fi, Figueiredo kundze arī ļoti gandarīt par šo mutisko grozīmu. Labi, līdz ar to es aicinu jūs elektroniski balsot par šādu vēstules tekstu, kā tas ir grozīts. Lūdzu, sāksim balsot. Ir balsojuši, beidzam balsot. 46 par, vienbalsīgi. Paldies! Un tagad. Belamjērs kungs, es gribētu jums atgādināt, ka mūsu grupu sauc demokrāti un liberāļi. Paldies! Tāds ir mūsu grupas nosaukums. Mēs vienkārši esam demokrāti un liberāļi. Kā visas grupas parlamentā turpina priekšstādātāji, kas visi ir demokrāti, vai ne? Labi, 29. punkts Pāriem pie tā, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana, Polija, Podkarpatskie mašīnbūvi. Kas ir par? Pret, atturs, tās pats balsojums, paldies. Tātad šīs divas vēstules nodosim budžeta komitejai. Līdz ar to mēs pārējām pie mūsu balsošanas. Tālāk, 18. darba kārtības punkts.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 Um, alors, donc le point 18. 18. darba kārtības punkts. Hiršas kundzes eh, ziņojuma projekts Eiropas sadarbība profesionālās izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju Eiropa 2020. 17. 19. grozījums papada pūlū pār pret atturas Handelkungs. Vai jums ir balsošanas kārte? Es atvainojos, saka Handelkungs, eh, ka es gribu te komentēt pirms balsošanas. Balsošanas sārakstā ir rakstīts, ka goe grupa pilnīgi atbalsta kompromisa grozījums, taču mēs jūs informējam, ka mēs tos abas pieņemam atskaitot E Mēs E neatbalstām, lūdzu, tad piefiksēju to. Labi, paldies. Tātad eh, goe grupas priekšlikumi ir tagad skaidri saistībā ar Hiršas kundzes ziņojumu. I, mēs atbalstām visus kompromisu grozījumus, izņemot E, saka runātājs. Tātad eh, par pret atturas pieņems. Pēc pirmā panta 29. 26. kultūras komitejas arī pieņemts uh, par pret uh, um, sieviešu komitejas viņam pieņemts. 22. Kretu kundzes par pret atturs pieņems, 23. Kretu kundzes grozījums gribat pārbaudīt 22. elektronisku, labi, pārbaudīsim 22. elektronisku, jums, protams, bija taisnība, lūdzu. Tu man apjūvotie? Nobalsojuši. Beidzam balsot. 24 pār, 21 pret. Labi pieņemts. Līdz ar to pārējām pie 23. kretokuns grozījuma, kas ir par, pret, atturas, noraidīts. Trešais pants, 24. grozījums, svītrošanas grozījums, kas ir par 24. par, pret, atturas, noraidīts. B, kompromiss par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. Līdz ar to pārējiem pie 30. grozījuma, kas ir pār, pret, atturas, pieņemts. 31. Papad, papado pūlū pār, pret, atturas, pieņemts. 32. Helmera kunga par, pret, atturas, pieņemts. 33. Turinens par, pret, atturas, pieņemts. 5. Eh, pants C grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pēc 5. panta Devītais Imko, kundz, Imko kungs par pret atturs pieņems. Trešais vēlreiz no Imko par pret atturs pieņems. 36. Kretū par pret atturs noraidīts. 37. par pret atturas pieņemts. 38. atkrīt, 39. Grunīkundze vēl iesniedz grozījums, labi, <laughs> par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas pieņemts. 41. ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 4. imko grozījums par pret atturas pieņemts. 6. pants 44. Helmera kunga grozījums par pret atturas noraidīts. D kompromiss. Labi, pārbaudīsim 44. ja vēlties. Lūdzu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 21 par, 21 pret. Noraidīts. D kompromiss, bet jūs bija taisnība. Tiešām bija vērts pārbaudīt. Tātad kompromiss D par, pret, atturas, pieņemts. Pēc sestā panta viens sieviešu komitejas par pret atturas noraidīts. Otrais sieviešu komitejas grozījums par pret atturas pieņems. 18. kultūras komitejas tiek pie, tātad tālāk 15. sieviešu par pret atturas pieņems. 48. turinēnes attiecībā 7. pantu par pret atturas pieņems. 49. par pret atturas pieņems. 7. pāns. 11. imko grozījums par pret atturas pieņemts 13. imko grozījums par pret atturas pieņemts pēc 8. pāns 52. Hendela kunga par pret atturas nav acīm redzams savādi, labi balsosim elektroniski. Tout le monde a pu voter Le vote est clos. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 25 par 18 pret pieņemts. 53. Eh, arī atbilst, balsojam par pret atturas noraidīts. 50. atkrīt, pāriem pie 50, tāpat arī 51. pāriem pie 54. turinens kundzes grozījums par pret atturas pieņemts. 55. Pupakis kunga grozījums par pret atveras pieņemts 56. Turinenes grozījums ar mutisko grozījumu par pret atveras pieņemts 57. Plumbas kundas grozījums par pret atveras pieņemts 6. sieviešu komitejas grozījums par pret atveras pieņemts 58. Hiršas kundzes par pret atveras pieņemts 59. Pupakis kunga grozījums par pret atveras pieņemts. 60. Turinens par, pret, atturas, noraidīts. 61. par, pret, atturas, noraidīts. 63. par, Hendelkunga grozījums, pret, atturas, noraidīts. 62. Eh, par to var balsot, lūdzu par, pret, atturas, pieņems. 14. sieviešu komitejas grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 64. pupakis kunga grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 11. pants E kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pēc 11. panta 9. sieviešu grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 67. pupakis kunga grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 12. pants E kompromiss, F kompromiss par pret atturas pieņems. Pārējām pie astotās sieviešu komitejas grozījuma par pret atturas pieņems. 74. pupakis kunga par pret atturas pieņems. 75. arī pupakis par pret atturas pieņems. 13. pants, 77. Eh, groziņš par pret atturas pieņemts, 77. pār pret atturs pieņemt pēc 13. pānta Helmera kunga 74. grozījums par pret atturs pieņ noraidīts pēc 13. pānta. Labi, pārbaudīsim 78. grozījums. Sākam balsot. Tad balsojums beidzies, viss nobalsojuši tad 21 par 24 pret, tātad noraidīts, pēc 13, tad 19, kurš par pret. Jebkurā gadījumā mums ir jābalso, lai arī mums ir jāzina komitejas pozīcija. Tā, 79, kurš par pret, atturs, pieņemts. Septītais sieviešu, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk 14. punkts, kompromiss G, kurš par pret atturas pieņemts. Eh, tālāk pirmais imko, kurš par pret atturas pieņemts. Tad, tad, tad 82. tāpat aplāk, kurš par pret atturas pieņemts. 83. un Gureānu kungs, kurš par pret atturas pieņemts. 84. papis, kurš pār pret, atturs pieņemts, 85. Eh, pār pret, pieņemts, 86. pār pret, atturs pieņemts, 87. pār pret, atturs pieņemts, 88. pār pret, atturs noraidīts. 89. Eh, turiner kundze, kurš pār pret, atturs pieņemts noraidīts 13. Eh, fām, kurš par pret atturs pieņemts. 12. no imko ar mutisko grozījumu no zaļajiem, kurš eh, pretrunu nav, tad kurš par pret atturs pieņemts. 90. plambas kundze, kurš par pret atturs pieņemts. Tālāk 17. paragrāfs H kompromiss, kurš par pret atturs pieņemts. Tālāk 96. Eh, kurš pār pret atturas pieņemts. 95. Hiršas kundze, kurš pār pret atturas pieņemts. 97. turinēna, kurš pār pret atturas pieņemts. 98. popapis pār pret atturas pieņemts. Eh, tālāk I. Kompromiss, kurš pār pret atturas pieņemts. Tagad mēs esam 8. punktā IMCO, kurš par pret. Tad, tad otrais arī no IMCO, kurš par pret atturs pieņemts. 20. J kompromiss, kurš par pret atturs pieņemts. 7. IMCO, kurš par pret atturs pieņemts. Tad 20. 106. Lopakis kungs ar mutisko grozījumu, kurš par pret atturs pieņemts. 21. paragrāfs 107. grozījums Hendalkungs, kurš pār pret atturs pieņemts. 12. no sieviešu komitejas, kurš pār pret atturs 108. Eh, pār pret atturs pieņemts. 109. par Topolu, kurš pār pret atturs pieņemts. 110. papakis, kurš pār pret atturs pieņemts. 23. desmitais sieviešu, kurš par pret atturs pieņemts, 5. no imko, kurš par pret atturs pieņemts, 6. no imko, kurš par pret atturs pieņemts, 22. 23. ir pieņemts, tas jau ir uzskatīts tā, 111. 111. Papadopolu, kurš par, par pieņemts, 112. par pret pieņemts.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 tad 22 um, ir pret un 24 uh, pār pret, tad nav pieņemts. 5. no fām pār pret, atturs pieņemts. 114. runculī kundze, kurš pār pret, atturs pieņemts. 11. no fām komitejas, kurš pār pret, atturs pieņemts. 115. turunen pār pret, atturs pieņemts. 1. no turunenes kundze pār pret, atturs pieņemts. Atkal kā kompromiss, apsvērums pārpreta pieņemts atkal no FAM komisijas A pārpret B no sieviešu, kurš pārpret atturs pieņemts. Astotais turunena, kurš pārpret atturs pieņemts. Devītais no Helmera, kurš pārpret atturs pieņemts. B apsvērums L kompromis pārpret atturs pieņemts. Tālāk C apsvērums M kompromiss par pret atturs pieņemts. Tagad mēs esam pie 16. Kur, Helmer Kungs par pret atturs pieņemts. 17. Helmers Kungs par pret atturs pieņemts. 18. Popakis Kungs, kurš par pret atturs pieņemts pieņemts. Un tagad mēs varam veikt beigu balsojumu, elektronisku balsojumu par visu rezolūcijas projektu kopumā. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 43 par, 1 ir pret un 3 ir atturējušies. Mēs sveicam mūsu ziņotājumus referentu. Et nous en venons au projet d'avis de Madame euh, Jutta Steinrück. Tālāk mēs esam pie Steinrukas kundzes atzinuma. Tas ir iniciatīva jaunatne kustībā, pamats Eiropas izglītības un apmācības sistēmas uzlabošanai. Pirmais paragrāfs kompromiss A, kurš pār pret atturas. Šķiet, ka ir pieņemts. Pēc pirmā punkta ir 15. Kurš ir par pret atturas noraidīts? Tad kompromiss B. Kurš par pret atturas pieņemts? Pēc 1A, C kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss D, kurš par pret atturas pieņemts. 20. grozījums par pret atturs noraidīts. Otrais paragrāfs E kompromiss, kurš par pret atturs pieņemts. F kompromiss tālāk otrajā punktā par pret atturas pieņemts. Tagad trešais punkts G kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Tad ir 43. jaunais, kurš par pret atturas noraidīts. Ceturtais punkts, kompromiss H, kurš par pret atturs pieņemts. Tad ir 58. kurš par pret atturas noraidīts. Vai arī 54. kompromiss I, kurš par pret atturas at, pieņemts. Tālāk arī pie ceturtā ir 68, kurš par pret atturas. 69, tas pats autors, kurš par pret atturas pieņemts. Tad piektais paragrāfs, jē, kompromis, kurš par pret atturas pieņemts. Un pēc piektā mums ir divi identiski, tad, tad tas būs 80, 91, 92 un tad vēl pēc piekta, tad 91 ir nobalsot identiski. Tad ir sestais, 96. grozījums, kurš pār pret atturas Šķiet, ka tas ir pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Tad beidzam balsot. Kas te ir par daudz? Beidzam balsot. 32 pār, 14 pret. Tad ar balsu lielu pārsvaru pieņemts. Kā kompromiss atkrīt? Tālāk arī pie 6. paragrāfa 107. Zaindru, kurš par pret atturas noraidīts. 108. par pret. E, tad 108. vēlreiz, kurš par? Kurš ir pret? Atturas noraidīts. 110. pupakis, kurš par?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 jo tas ir saistīts ar 96. līnskundas grozījumu, tad, tad 106. no Gunzas, uh, kurš pār pret atturas pieņemts. 110. pupakis, kurš pār pret atturas pieņemts. 7. paragrāfs kompromiss L, kurš pār pret atturas pieņemts. Un arī pies. 122. Kurš pār pret atturas pieņemts? Šķiet, ka šeit ir tāda pati situācija, ka iepriekš. Tātad ir saistība ar Baka kunga grozījumu. Tad eh, varbūt tad par Baka kungu grozījumu. Kurš pārpret atturas eh, pieņemts? Es atvainojos eh, šeit 123. Kur, popakis. Kurš pārpret atturas pieņemts? Astotais M kompromis. Kurš pārpret atturas pieņemts? Arī pie 8. 134. vai 124. Kurš pārpret atturas pieņemts?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 Tad ir O kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Arī pie 952 par pret, 153 par pret atturas pieņemts. Desmitais paragrafs P kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. Un tagad 137. atkrīt, un tad mums būs Dzolikundzes grozījums pārpret. 11. paragrāfs tagad Q kompromiss, Q kompromiss pārpret atturas pieņemts. Tagad arī pie 11. Tā 172. Jotavas kundzes grozījums ar mutisko grozījumu kopā. Kurš par pret atturas pieņemts. Un tālāk jaunais 173. grozījums Štainruka, kurš par pret atturas pieņemts. Arī pie 11. kompromisa R, kurš par pret atturas pieņemts. Tāpat pie 11. 177. par pret noraidīts. 178. tas pats, kurš par pret atturs arī noraidīts. 179. turunen, kurš par pret atturas pieņemts. 180. pār pret atturas pieņemts. 181. atkrīt, un tagad mums ir 182. 83. ir abi divi identiski, kas pārpret atturas pieņemts. 187. kurš pārpret atturas šķiet, ka tas norādīts, bet pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski 184. grozījumu. Sākam balsot. Mēs redzam, ka balso masīvi PPE grupa. Beidzam balsot. 28 pār 18 pret, tas ir pieņemts. 185. Delī Turinēni, kurš par pret atturas, noraidīts 186. kurš par pret atturas pieņemts. Un tagad pārbaudīsim elektroniski un balsosim par visu tekstu kopumā. jāskatās, lai nav pa daudz PVP grupa, jo ir daži, ir tādi, kam nepienāks balsot šeit. Tā ir jūsu problēma, mēs to neizdomājam šo likumu. Tātad visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Est-ce qu'on peut voter tranquillement Bah, attendez, maintenant, de toute façon, le vote est clos, et comme c'est massif. Jebkurā gadījumā um, mēs esam nobalsojuši, un liels vairākums ir par, tā kā neko nepārbalsosim, 41 bija par, masīvs atbalsts, viss ir pieņemts, un mēs sveicām mūsu referenti. Nous en venons au point 20. Līdz ar to pārējām pie 20. Kung, e, punkta inovācijas savienība pār, pārveidojot Eiropu pēc krīzes pasaulē. Uh, Sārēsā Jakundzes ziņojums. Alors, paragraf 1 kompromis. Pirmais pāns A kompromis par, pret, atturas, pieņemts. Pēc pirmā panta piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sestais referentes grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais Karnoha par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Pēc pirmā panta astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais pants kompromiss B par pret atturas pieņemts. Pēc otrā panta 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. Trešais pants C kompromiss par pret atturas pieņemts pēc 3. panta 18. šrotera grozījums par pret atturas pieņems, 19. par pret atturas pieņems, pēc 3. panta 20. grozījums par pret atturas pieņems. Nu, labi, pārbaudīsim 20. grozījumu, nekāda problēma, lūdzu. Le Visi ir nobalsojuši, balsojums beidzies. Balsojums ir beidzies. 21 pār, 23 pret. Jums bija taisnība. Noraidīts. Pēc 3. pānta 21. grozījums pirmajā divās daļās balsosim par visu, par visu grozījumu bez vārda zaļš. Tātad, kas ir par šādu grozījumu bez vārda zaļš? pret atturas pieņemts. Kas tomēr gribētu šo vārdu šeit redzēt, to vārdu zaļš? Kas negribētu? Kas atturas? Labi, tā tad vārds zaļš ir pieliks klāt pārējiem pie 4. panta. Ā, jūs gribat, lai mēs pārbaudam? Labi, lūdzu. Visi nobalsojuši. 21 par, 24 pret, ā, redzat, <laughs> nedarbojās, tā 24 pret. Elmera kungs, lūdzu. Priekšstādātājs kundze, man nepatīk kritizēt, bet es visu šo balsošanas laiku jūs vēroju, un jūs sakāt, balsojam par, un paraugāties, un tad jūs raugāties atpakaļ uz saviem dokumentiem, un sakāt pret, tad būtībā jūs neredzat tos, kas balso pret. Eh, es domāju, ka jūs varat principā pēc tiem, kas balso par, secināt, cik būs pret. Bet tagad jūs sacījāt, ka balsojums bija par, jūs pārbaudījāt un izrādījās, ka balsojums bija negatīvs. Vai jūs varat būt tik mīļa tad, kad jūs sakāt vārdu kontra pret, jūs paraudzītos reāli uz balsotājiem? Paldies. Uh, Elmer kungs, es, es apņemos raudzīties gan tad, kad jūs balsosiet par, gan pret, gan arī atturēsties. Ceturtais pants D kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pēc ceturtā panta 26. grozījums divās daļās. Esajer kundze. Paldies, priekšstādātāji. Te ir kļūda balsošanas sarakstā ir sadalīts eh, šis grozījums nepareizā veidā. Sadalījumam vajadzētu būt tā, ka tas ir līdz vārdiem until uh, calls on the member states employers environment, tas līdz vārdam im, environment. Nevis vidū, kā šeit parādās, bet līdz pat uh, vārdam environment. Eiropas tautas partijas balsošanas sarakstā te vajadzētu būt plusam, nevis mīnusam saskaņā ar šo, ar šo uh, sadalījumu. Tā tad uh, turpin priekšstādē sadalām šo grozījumu divās daļās. Tā tad eh, tautas partija ir par, par pirmo un par otro daļu. Es atvainojos, bet es uh, nezināju, kāda ir citu grupu nostāja, bet jūs varētu arī publiski to nepaust. Tātad pirmā daļa, balsojam par to, līdz vārdiem uh, eh, sociālajie partneri 2012. gadā. Kas ir par, pret, atturs pieņemts. Kas ir par pārējo tekstu? Par, pret, atturs. Labi, pārbaudīsim. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Visi nobalsojuši, balsojums eh, beidzies par pret. Tā tad otrā daļa nav pieņemta. Pēc 4. panta 27. grozījums Runzulikundze par pret atturas pieņemts. 28. pupakis par pret atturas pieņemts. 29. pupakis kungs atkal par pret atturas pieņemts. 5. pants E kompromiss par pret atturas pieņemts. Pēc 5. panta 32. esājakunds grozījums par pret atturas pieņemts. Pēc 5. pānta 33. grozījums par, pret, atturas, pieņems. 34. Šroderis kundzes par, pret, atturas, pieņemts. Elmer kungs bija pret 35. grozījums un Zulī kundze ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. 36. Kā Kabrnoha par, pret, atturas, pieņemts pieņems 37. Šreteras kundzes grozījums 6. punktam par pret atturas pārbaudīsim. 37. Šreteras kundzes grozījums. Sākam balsot par 37. Šreteras kundzes grozījumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot pilnīgi skaidri norādīts. 38. esajā kundze, grūz, kundze grozījums par pret atturas pieņemts. 39. esā jākons grozījums par pret atturas pieņemts. 40. un zulīkundze par pret atturas pieņemts. 41. referents grozījums par pret atturas pieņemts. 42. ronzulīkundze grozījums par pret atturas pieņemts. Tātad balsojam par visu tekstu elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Visi nobalsojuši, balsojums beidzies. 45 pār, 0 pret, 0 atturs. Sveicam mūsu referenti. Un līdz ar to pārējām pie 21. darba kārtības punkta. Tas ir ziņojums par grozījumu izdarīšanu regulā э, par budžeta stāvokļu uzraudzību. Par visu э, ziņojumu man ir divi grozījumi no figurēdu kundzes un vēl viens kundzes. Te ir runa par 64. 65. grozījumu par pret atturs noraidīs. Par visu tekstu mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. Par visu tekstu A kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Pirmais pants, pirmais punkts, 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 85. Kreutzmann grozījums ar mutisko grozījumu no referents puses par pret atturas pieņemts 17. referents grozījums par, pret atturs pieņemts 18. referents grozījums par, pret atturs um, pārbaudīsim. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 23 par, 20 pret. Tas ir pieņemts. Pirmais pants, otrais punkts, C apakšpunkts F kompromiss pār pret atturas pieņemts. Ceturtais eh, punkts G kompromiss pār pret atturas pieņemts. 21. referents grozījums pār pret atturas pieņemts. 22. referentes pār pret atturas pieņemts. H kompromiss pār pret tātad pār pret atturas pārbaudīsim. Tout le monde a pu voter? visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 21 pār, 21 pret, 4 atturas. Nav pieņemts. 24. referents grozījums par. Es atvainojos, saka priekšsēdētāja. Ak, 24. tur jau ir attiecināms, uz to jau attiec pasēms. Tātad jābalso par 88. grozījumu par, pret, atturas, noraidīts, 23. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim 23. grozījums. Ah, Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 40 pār 6 pret pieņemts. Tātad 89. līdz ar to atkrīt. 24. arī ir atkritis. Arī 90. ir atkrīts, līdz ar to mēs pārējam pie 25. referents grozījuma par, pret, atturas, pieņemts, On vérifie sur le 25. Labi, pārbaudīsim 25. To. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 22 pār, 22 pret, 1 atturas nav pieņemts. Līdz ar to pārējām pie Nous Un vote le 80. Tā tad balsojam, saka priekšsēdētāji. Tā, tad balsojam par 91. Pār, pret, atturas, pieņemts. Un līdz ar to pārējam pie kompromisa grozījuma I par pret atturas pieņemts. 26, 27. Eh, grozījums par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim 27. grozījumu. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 21 pār 23 pret tiešām noraidīts. 95. grozījums, par to var balsot pār, pret, atturas, pārbaudīsim 95. grozījums. Visi nobalsojuši, balsojums beidzies. 37 pār 5 pret, pilnīgi skaidri pieņemts. Pirmais pants, ceturtais punkts, J kompromiss, kas ir pār? Jā, Handelkungs. Priekšstādātājs kundze. J kompromiss, tur ir Tomas Hendlers un Gabriela Cimer mums nejautāja par šo kompromisu. Mēs gribētu, lai mūsu vārdi šeit tiktu svītroti. Yes, yes, we can. Um, monsieur, monsieur uh, Handel, uh, Endel kungs, es esmu pārsteigta, ka jūs apgalvot, ka jums nejautāja. Es domāju, ka liberāļu grupa to atbalsta. Tātad es lūkšu jūs balsot par to, kā par kompromisu grozījumu. Un arī Kaza, eh, Kaza kungs to atbalstīja. Kas ir par pret atturas pieņemts? Līdz ar to mēs pārējam pie 97. Kaza kunga grozījuma. Kas ir par pret? Contre. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Visi ir nobalsojuši. Balsojums beidzies. 22 par, 24 pret nav pieņemts kā kompromiss. Par, pret, atturas pieņemts. 31. referents grozījums par, pret,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 Visi ir nobalsojuši, balsojums beidzies. 22 pār 23 pret tiešām. Šis kompromiss nav pieņems. Balsojam par 35. grozījumu pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 107. Gīgolda kunga grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārējam pie 36. grozījuma Eh, tas šeit ir nosekts. 108. grozījums, tas arī te jau ir skars. Tātad pāriem pie 37. pār, pret, atturs pieņems. 109. orīkunga grozījums par, pret, atturs noraidīts. 38. Lūdzu balsosim par 38. kas ir par, Labi, pārbaudīsim 109. Visi ir nobalsojuši. Balsojam Elmerkums par 109. grozījumu. 109. grozījums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 19 pār 26 pret, tiešām noraidīts. 38. grozījums pār pret, atturas pieņemts. 111. grozījums ar mutisko grozījumu no Kreutzmann kunga. Par, pret, atturas, pieņemts. 40. referents grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 41. referents grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, labi, pārbaudīsim 41. grozījumu, lūdzu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 22 pār, 21 pret, pieņemts diviem apturoties. 22 priekšsēdētāja bija kļūdījusies, sacīdam, ka 21 ir par. Viņa sev labo 22 par, 21 pret. Tā tad pārējām pie P kompromis par, pret, atturs pieņemts. Q kompromis par, pret, atturs pieņemts. 44. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 45. grozījums. 45. lūdzu par, pret, atturas, noraidīts. R kompromiss par. 45. bija noraidīts, saka priekšsēdētāji. Tas bija pilnīgi skaidri. R kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 45. atkrīt, 46. atkrīt. Pāriem pie 48. par, 48. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudīsim 48. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 22 pār 23 pret noraidīts. Līdz ar to balsojam par 116. gīgolda kungu grozījumu, kas ir par pret atturas pieņemts. 49. referents grozījums par pret atturas pieņemts. 50. par pret atturas. Man šķiet, tas tik noraidīts, bet pārbaudīsim. Tout le monde a pu voter? Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 41 par 5 pret pieņemts. 52. referents grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 118. Kazakunga grozījums par, pret. Nav viennozīmīgi pārbaudīsim. No? Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 22 pār 24 pret nav pieņemts. Līdz ar to pārējiem pie S kompromisa pār, pret, atturas, pieņemts. 54. referents grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. T kompromis pār, pret, atturas, pieņemts. U kompromis pār, pret, atturas pieņemts. V kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Amendment 60. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Es atvainojos, vajadzēja vēl balsot par 58. grozījumu, kas ir par šo grozījumu, pret, atturas noraidīts. Līdz ar to mēs pārējam pie grozījuma numuru 127. orīkon grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 65. ir atsaukts. Labi, pārbaudīsim 127. elektroniski. Tātad 127. grozījums. Balsojam elektroniski. Visi nobalsojuši, balsojums beidzies. 19 pār 27 pret noraidīts. Otrais referents grozījums. Tātad mēs varam balsot vispirms ar pirmo referents grozījumu par. Pagaidiet, atvainojos, es te jaucu. Balsojam 60 par 61 grozījumu par. Pret. Atturs pieņemts. Un tagad balsojam par pirmo referentus grozījumu par. Pret atturs pieņemts. Par otro, par pret atturs pieņemt. 65. 65. gigot. Es atvainojos, saku, priekšstādāt 68. par, pret, atturs pieņemts. Trešais referents grozījums par, pret, atturs pieņemts. Ceturtais referents grozījums par, pret, atturs pieņemts. Pēc piektā apsvēruma B kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturs pieņemts. C kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturs pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturs pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņems, vienpadsmitais par, pret atturas pieņemts. 75. Gīgolda grozījums par pret atturs pieņemts. Desmitais apsvērums D kompromiss par pret atturs pieņemts. Alors, 77 de monsieur. 78. arī kunga grozījums. 77. par pret atturas noraidīts. Pārējiem līdz ar to pie 14. grozījuma par Bon, 12 ans, non, on considérant 12 amendements de compromis. 12. apsvērums E kompromiss par, pret, E kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to mēs pārējām pie galīgā balsojuma, balsojam par visu tekstu elektroniski. Balsojam elektroniski, lūdzu. Tout le monde a pu voter. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 35 pār, 2 pret un 6 atturas. Pārējām pie otrā teksta. Paldies, saka priekšsēdētāja, kas ir arī teksta autore. Kazakunga ziņojums grozījuma izdarīšana padomas regulā numuru 146797 par to, kā pātrināt un precizēt pārmērīgu budžeta deficītu novēršanas procedūru īstenošanu. Tātad 21, eh, 22 balsojam par to, kas ir pār, kas ir pret, noraidīts. Manam Irš. Hirš skundze. Sagen, dass hier es liberal. Es tikai gribēju teikt, ka mēs no liberāļiem atbalstam A kompromisu, mēs to darīsim jebkurā gadījumā. Paldies par šo precizējumu. Jerika eh, kungs, lūdzu. Esmu pierakstīts pie kompromisa grozījuma, bet tā ir tehniskā kļūda tā. Labi, to mēs ņemsim vērā jebkurā gadījumā A atkrīt, un es saprotu, ka liberāļi to atbalsta, bet paldies par šo eh, precizējumu, mums ir skaidrs tagad. Eh, šī grupa, mūsu grupu sauc par liberāļu un demokrātu grupu. Tāds ir nosaukums. Si nous n'étions pas au milieu des votes, je vous raconterai une anecdote, mais je vous la raconterai. Es varbūt jums arī varētu pastāstīt nelielu anekdotu par šo lietu, bet varbūt pēc tam to es izdarīšu. Tad par visu tekstu mēs esam saņēmuši vienu mutisko grozījumu, bet balsosim par pret atturis pieņemts. Tagad pie 27. esam kurš par pret atturis noraidīts. Septītais uh, autors, kurš pārpret atturas pieņemts. 30. Gigoldkungs ar. Te piedāvāts balsojums pa daļām. Est-ce que ça perturbe beaucoup les groupes si je mets le vote dans l'autre sens Parce que la logique. Vai jūs atvainosiet mani, ja es piedāvāšu tomēr uh, loģiski balsot? Jo tad mēs varētu balsot par visu tekstu bez pasvītrotā, bez vārdiem, the ratio of debt reduction un tā tālāk. Tad visu bez šiem vārdiem. Kurš par? Pret? Atturas? noraidīts. Pārējo, pa pārējo balsot nav nekāds jēgas, vai ne? Monsieur Gigol, est-ce que vous savez si le reste du texte... Gigol kungs, vai ir jēga balsot par pārējo tekstu daļu, vai ir kaut kāda jēga pārējai testa daļai, ja tas ir ok? Labi, balsosim par pārējo tekstu daļu, kurš ir par? Nē. Alors nous votons juste la partie the ratio of debt reduction. Tad balsojam tikai par to daļas ratio of debt reduction shall be reviewed every three years. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. E, tagad mēs esam pie 28. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīt. 29. kāza kungs kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Astotais, kurš par pret atturas pieņemts. 31. Tas ir sastatāms ar kurš par pret atturas pieņemts. Nē, saka deputāti no zāles, noraidīts. 32. no Gigolda kunga. Šeit balsojums par daļā. Piedāvāja balsot par pirmo daļu, sakot ar vārdiem decommission un līdz vārdiem council. Kurš balso pār šo pirmo daļu? Kurš par? Kas pret? Atturas? Pieņemts. Un tagad pārējā teksta daļa, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 3. trešais atkal kurš par, pret, atturas, noraidīts. 3 ceturtais, svītroši nepiedāvātais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 3 piektais, Gigaut kungs, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss, tad no demokrātu liberāļu grupas, kurš par, pret, atturas, noraidīts Pieņemts. Kompromiss B, kurš par pret atturas pieņemts. E, tagad 40 grozījums, kurš pār pret atturas noraidīts. 11, kurš pār pret atturas pieņemts. 41. Klutis kungs, kurš pār pret atturas noraidīts. 12. no referenta, kurš pār pret atturas pieņemts. 42. kultas kunga grozījums, kurš pār pret atturas noraidīts. 43. no klutis, kurš pār pret atturas noraidīts. 13. no referenta, kurš pār pret atturas pieņemts. 14. Nē, 44. droši vien tas ir pieņemts, kurš ir pārpret atturas noraidīts. 14. tagad no nu, referenta, kurš, kurš pār 14. pret atturas pieņemts. 45. no Klūtas kunga, kurš pārpret atturas pieņemts noraidīts 46. Eh, no tā paša, kurš par pret atturas noraidīts 15. no referenta, kurš par pret atturas pieņemts. 16. no referenta, kurš par pret atturas pieņemts. Četrdesmit septītais, kurš par pret atturas pieņemts noraidīts 17. no referenta, kurš pārpret atturus pieņemts 18. no referenta ar vienu tehnisku modificējumu, kurš pārpret atturus pieņemts 48. atkarīt, un tagad mēs esam nonākuši līdz tieši pie kompromisa C, kurš pārpret atturas pieņemts. Tagad pirmais grozījums no referenta pārpret īsti par pirmo. Kurš ir par? Atturas pieņemts. Ļoti tagad ļoti skaidri. Otrais grozījums pārpret atturas pieņemts. 28. Gīgolkungs ar mūzisko grozījumu, kurš pārpret atturas pieņemts. Trešais apsvērums, trešais grozījums no Kazas kungas, kurš pārpret atturas pieņemts. Ceturtais no Kazas kunga pārpret atturas, arī piektais no tā paša pārpret atturas pieņemts. 23. kas saistīts ar 8. punktu pārpret, noraidīts. 11. punkts sākumā 24. pārpret atturas noraidīts. 25. no Gigolda, kurš pārpret atturas šķiet Es nezinu, pārbaudīsim elektroniski. 25. Vai viss nobalsojuši? Viss beidzam balsot. 18 par, 23 pret, noraidīts 12. apsvērumu punkts, 6. grozījums no referenta, kurš pār pret atturas. Atturas pieņemts. Un tagad par visu tekstu kopumā elektroniski balsosim, sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Tad beidzam balsot. 3,9 pār 4 pret. Viens ir atturējies. Mēs apsveicam mūsu referentu. Et nous en venons au deuxième rapport de M. Kazar. Tad mums ir nākamais Kazas kunga ziņojums. Efektīva budžeta uzraudzības īstenošana. Šeit ir piedāvāts svītrot ārā 17, 18, 19, visu kopā ņemam, kas pārpret atturas noraidīts. Desmitais no referenta, kurš pārpret atturas pieņemts. 30. grozījums ar mutisko grozījumu, kurš ir pārpret atturas pārbaudīsim 30. elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 3-6 par, skaidrs vairākums ir par. 32. ar mutisko kopā, kas ir par, pret, atturas noraidīts 11. ar mutisko grozījumu pārpret atturas pieņemts. E, Tālāk 34. kurš pārpret atturas noraidīts. 37. noklutas kunga, ar, sastāv nu, no divām daļām, balsojums par daļām. Es piedāvāju apgriezt otrādi, nosākumu par visu tekstu, bez vārdiem, and African Salting with the European parlamenta. Tātad visi, viss tekstu kopā bez šiem vārtiem. Par, pret, atturas, noraidīts. Un, un tad tālāk nav jēgas balsot, tāpēc 36. kurš par, pret, atturas. Īsti nav skaidrs, tāpēc pārbaudīsim elektroniski 36. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 23 par, 20 pret. Šis grozījums ir pieņemts. 12. grozījums no referenta ir līdzīgs, bet balsojam, kas par pret atturas pieņemts. 40. no Klūtas kunga, kurš par pret atturas noraidīts. 13. no referenta, kurš par pret atturas noraidīts pieņemts 41. kurš par pret atturas noraidīts, 42. no Klutiskam, kurš par pret atturas noraidīts, 14. no referenta, kurš par pret atturas pieņemts, 43. no Kreutzmann, kurš par pret atturas noraidīts, 15. no referenta ar mutisko grozījumu, kurš par 15 pret atturas pieņemts. 44. no Klutskunga, kurš par pret atturas pieņemts. 7. pāns, E kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad esam pie pirmā grozījuma no referenta, kurš pārpret atturas pieņemts. Otrais, tas pats pārpret atturas pieņemts. Trešais apsvērums A kompromiss, kurš pār pret atturas pieņemts. Pēc tam trešais kompromiss B, kurš pār pret atturas pieņemts. Pie trešā e, pulas punkta 21. grozījums pār pret atturas pieņemts. Piektais grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. 23. klūtiskungs kopā ar mutisko grozījumu par pretaturas mirklīti. 23. atkrīt. Līdz ar to sēstais arī tāpat. Et l'amendement 24. Nu, grozījums. 24. Tas, kas saistīts ar 36. bet kopā ar mutisko, kas pārpret atturas pieņemts. 25. grozījums, arī kopā ar mutisko grozījumu, kurš pārpret atturas pieņemts. 9. preambuls punkts, grozījums 26. no Kroisman kunga Mēs arī varam par to balsot, ja vajag pārpret atturas pieņemts. 11. preambuls punkts C kompromiss pārpret atturas pieņemts. 12. ievad punkts kompromiss D, kurš pārpret atturas pieņemts. 13. recitāls, 9. grozījums pārpret atturas pieņemts. Un tagad par visu tekstu kopumā balsosim. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 3, 6 pār, 4 pret, 4 atturējušies. Sveicam ziņojumu autoru. Es varu paņemt vēl trešo ziņojumu. Šeit mums ir no sākuma trīs priekšlikumi, kas ir mm, nu, tātad prasības dalībās budžeta struktūrām. Septītais un tā tālāk pārpret atturas noraidīts. Pirmais pants, 12. grozījums, kurš pārpret atturas. Pieņemts 13. pārpret atturas. Pieņemts Sestais no referenta par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. 16. ar mutisko grozījumu kopā. Kurš pār pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 10. par pret atturas pieņemts. Pirmais par pret atturas pieņemts. Otrais arī no referenta par pret, kas bija. Tātad par pirmo mēs balsojam līdz šim, un tagad mēs par otro balsojam. Vajadzētu laikam palielināt. Tad otrais par pret atturas pieņemts. Trešais droši vien ir jau pieņemts, bet vienalga, ka pārpret atturs pieņemts. 11. arī par, pret, atturas, pieņemts. Par visu tekstu kopā balsojam. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un redzam, ka 41 ir pār, 4 pret, un viens ir atturējies Kāzakungs. Mēs kārtējo reizi atkal jūs sirsnīgi sveicam. E, un līdz ar to mēs pārējām pie mūsu priekšpēdējā balsojuma. Tas ir par makroekonomiskās nelīdzvarotības novērtēšanu un koriģēšanu. Trīs svītrošanas eh, grozījumi 43, 44, 45 par pret eh, atturas norādies. Pirmais pāns 24. 4. grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais pāns, eh, pirmais pāns par pret pieņemts. Ak, tas bija par ātru, saka priekšsādātāji. Labi, H kompromiss. Balsosim elektroniski, visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 22 pār 23 pret. Jums ir taisnība noraidīts. 57. 59. grozījums tagad pār pret atturas noraidīts. 25. referenta grozījums pār pret atturas pieņemts. Un līdz ar to. Tagad mēs balsojam 58. grozījumu, kas saskan ar eh, mutisko par pret atturas pieņemts. I kompromiss par pret atturas nav skaidrs. I kompromiss. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 22 pār 24 pret nav pieņemts Tātad balsojam par 60. grozījumu par, pret, atturas, norādīts. 26. referents grozījums par, pret, atturas, pieņemts. J, kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kā kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 67. Gīgolda kunga grozījums pār pret atturas pieņemts. L kompromiss par. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 22 par, 23 pret. Vēl ar vien tas nelielais vairākums, kur dēļ tas tiek noraidīts. L kompromiss. Pār, pret, atturas, Tagad es jums apsolu, tas tiešām ir pieņemts. Tā, 30. referents grozījums par, pret, atturas, noraidīts. M grozījums par, pret, atturas, noraidīts, uh, pieņemts. N grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 79. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. O kompromiss par, pret atturs pieņemts. 81. grozījums par pret atturas man šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, balsojam par 81. grozījumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 22 pār, 24 pret, noraidīts, 34 par, pret, atturas, Vairs neviens īsti nebalso. 34. lūdzu pacentieties pār, pret atturs pieņemts. 82. klūtes kungs pār, pret atturs pieņemts. 35. referents grozījums par, pret atturs pieņemts. 83. grozījums ar mutisko grozījumu Ludvigsons ir autors par, pret atturs pieņemts. 36. referents grozījums par, Ā, jūs gribat pārbaudīt? Labi, pārbaudām 83. grozījumu. E Ak tā, ja tautas partija maina savu nostāju, tad kaut kas, tad, protams, vairs nav tik vienkārši. Labi, pārbaudīsim. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 27 par 19 pret pieņemts. 38. grozījums par, pret, atturis pieņemts. P kompromiss par, pret, atturis pieņemts Pārbaudīsim P kompromisu elektroniski. Um, Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 19 pār, 24 pret, 2 atturas, noraidīts. Balsojam 84. grozīmu par, pret, atturas noraidīts. 37. referents grozījums par pret atturas pieņemts. 85. ar lūgumu par dalītu balsojumu. 85. bez vārdiem, bez vārda shell. Tātad, kas ir par visu tekstu bez vārda shell? Pret atturs noraidīts, nav vajadzīgs balsot par pārējiem. Līdz ar to pārējiem pie 38. 36. kas ir par pret atturas noraidīts. 88. Ludvigsona grozījums par pret atturas pieņemts. 39. referents grozījums par pret atturas pieņemts. 90. klūtis grozījums par pret atturas noraidīts. 40. 92. 96. tie ir identiski, kas ir par pret atturas pieņemts. 41. 93. 97. ir visi identiski par pret atturas pieņemts. 42, 94, 98, tie ir identiski vis, par visiem kopā par pret atturas pieņemts. 99, 95, tie ir identiski par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot par grozījumiem 99 un 95. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 27 par 18 pret pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais referents grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sestais ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 56. grozījums ar mutisko grozījumu par, pret atturas pieņemts. 10. grozījums par, pret atturas pieņemts. 11. grozījums par, pret atturas pieņemts. A kompromiss par sesto apsvērumu par, pret atturas pieņemts. Pēc sastā apsvēruma B kompromiss par, pret atturas pieņemts pēc 7. apsvēruma 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 49. kroits man kungs uh, grozījis sadara par pret atturas. Man šķiet noraidīts. Būtu savādi, ja tas tik noraidīts, bet nu pārbaudīsim elektroniski. Le PPE, voilà, ça va mieux. Eiropas tautas partija nu jau labāk uzvedas. Visi ir nobalsojuši. 29 pār, 17 pret. Pieņemts. 15. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. D. Kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. E kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. F kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 20. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. G kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tātad balsojam par visu tekstu elektroniski lūdzu. Tout le monde a pu voter. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 36 pār, 2 pret, 8 atturās. Tā tad pāriem pie mūsu pēdējā balsojuma. Notre vote sur le circus. D'accord. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, tas ir mūsu priekšspēdējais balsojums, jo vēl ir viens ziņojums, par ko jābalso. No, no, no. no J'invite les collègues à changer de main pour le vote. Hein? Es aicinu kolēģus eh, tagad balsot ar otru roku. Tāda mums te būs tā vingrošana. Donc, nous votons. Tā tad mēs balsojam par pēdējo ziņojumu ekonomikas pārvaldības pakotnē. Tas ir izpildes pasākumu pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzvarotības koriģēšanai Eirozonā. 19. 20. vītrojumi par, pret, atturs noraidīt. 13. referenta grozījums par, pret, atturs pieņemts. 30. grozījums par ar lūgumu par dalītu balsojumu. Balsojam par pirmo daļu līdz vārdiem and collective bargaining structures, kas ir par pirmo daļu. Pret, atturas, noraidīts. Otrai daļai par to vairs nav jābalso. Uh, Mēs varam balsot par otro daļu 30. grozījumā. Kas ir pār? Pret. Atturas noraidīts. 14. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 15. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 31. un 32. ir identiski par. Pret. Atturas. Noraidīts. 16. par. Pret Nav acīm redzams, pārbaudīsim elektroniski 16. grozījumu. 16. grozījums. Visi ir nobalsojuši. Sāksim vēlreiz, jo es te kļūdījos. Lūdzu, atsāksim balsot vēlreiz. Tātad par grozījumu numur 16. Balsosim vēlreiz, lūdzu, par 16. grozījumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Es atvainojos ar priekšsādātāju, mums ir jābalso vēlreiz, jo te bija viena kļūda. Uh, tad lūdzu balsosim trešo reizi, cerams, ka tā tad izdosies par 16. grozījumu. Là, il y a toujours un peu plus trop. Vienmēr te kāds no tautas partijas ir par daudz. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Un tas nav pieņemts, jo balsojums ir vienlīdzīgs par un pret. 17. par, pret, atturas pieņemts. 34. sadara to, kas ir par, pret, atturas pieņemts. B kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 21. ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Trešais ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. 22. ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts bet man šķiet, ka te ir kļūda, jo 146. pantu vietu būtu jābūt 148. man šķiet. Nu labi, mutiskais grozījums, mutiskais grozījums. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas pieņemts.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 pieņemts. 12. referents grozījums par pret atturas pieņemts. Līdz ar to balsojam par visu tekstu, lūdzu. Elektroniski. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 37 pār, 4 pret, 6 atturas. Līdz ar to esam beiguši ar šo ekonomiskās pārvaldības pakotni. Pateicos manu referentu, līdzreferentu Kazākungu un arī visus sēnu referents, ar kuriem man bija tā iespēja sadarboties. Līdz ar to pāriem pie mūsu pēdējā balsojuma. Tas ir ziņojums par atzinumu Sarkas kunga atzinumu, vienot pieteikšanās procedūru, uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai. Otrais pants B punkts 14. Oimen Rudenkundzes grozījums, kas ir pār pret atturs pieņems. 16. Lārika kunga grozījums par pret atturs noraidīts A kompromiss par pret atturas pieņemts. 22. Lamberts kungs grozījums par pret atturas noraidīts. 23. Lorika kunga grozījums par pret atturas noraidīts. 25, 26 šie grozījumi ir identiski par pret atturas pieņemts. Tāpat ar 27, 28 grozījums par pret atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. 34, 35 šie grozījumi ir identiski. Lūdzu, balsojam kopā par pret atturas pieņemts. 36 Harika kunga un 37 Lamberta kundzes grozījumi ir identiski par pret atturas noraidīts. 12. pants, 2. Eh, punkts, D, apakšpunkts, Serkas kunga 38. 39. Lea Rika grozījums, 40. Oimen Ruitenes kundz grozījums, tie visi ir identiski, kas grib svītrot, lūdzu par pret atturas pieņemts. 41. ir atsaukts, taču šā kā tā tas būtu atkritis. 42, 43 ir identiski, balsojam par tiem, tie arī ir uh, ierosina svītrot par, pret, atturas noraidīts. Līdz ar to balsojam par D kompromisu par, pret, atturas noraidīts, pieņemts. Uh, pieņemts. Nous avons voté le compromis D1. Mēs balsojam par D kompromisu 1. Tagad balsosim par kompromisu D2 par pret atturas pieņemts. Un tagad 48. Oimen Rotenkundz grozījums ar mutisko grozījumu. Un tur paredzēts aizstāt vārdus, vārdu dze, artikulu dze ar e. Kas ir pār pret atturas pieņemts? E kompromiss kas par pret atturas pieņemts. 52. referenta grozījums par pret atturas pārbaudīsim 52. referenta grozījumu. Sākam balsot. Balsojam par 52. Cerkas kunga grozījumu. Tas attiec uz 13. pantu, otro punktu. Jaunu ievilkumu. Visi ir balsojuši. Labi, vēl izem balsot. 21 pār, 25 pret 1 atturs nav pieņemts. Pirmais esēja kundzes grozījums par, pret, atturas, es domāju, pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Vensis. 26 pār, 21 pret, tiešām pieņemts. Otrais atkrīt, līdz ar to balsojam par trešo imenu roitenu grozījumu par pret atturas pieņemts. Ceturtais šīs pašas autors grozījums par pret atturs pieņemts, piektais šīs pašas autors grozījums par pret atturs pieņemts, sestais Septītais pār pretaturas pieņemts, astotais referenta grozījums pār pretaturas pieņemts, desmitais esēja grozījums pār pretaturas. Es domāju, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 26 pār, 21 pret, pieņemts Pārējām pie 16. apsvērumu 9. Oimena Roitenkundzes grozījums ar mutisko grozījumu, kur paredzēts svītrot vārdu minimumu, kas ir pār šo grozījumu, pār pret atturs pieņemts. 11. Serkas kunga grozījums par pret atturas noraidīts. Līdz ar to balsojam elektroniski par visu uh, ziņoju, visu atzinumu elektroniski lūdzu. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Viens tautas partijas pārstāvis par daudz. Sāksim vēlreiz, lūdzu, jo bija viens tautas partijas pārstāvis par daudz. Nu, atvainoši, šis tomēr nebija pēdējais balsojums. Man... Oimena Roitens kundze, mēs atkārtojam galīgo balsojumu, jo bija viena kļūme. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 pār 12 pret, 1 atturējās. Sveicam mūsu referentu. Non. Euh, je voudrais simplement, d'abord. Es vispirms gribētu lūgt tos, kas dodas prom no šīs telpas, to darīt klusu. Un tad es gribētu lūgt eh, Kasleru kungu. Lūdzu, nepametiet šo telpu, jo mēs pieņemam jūsu ziņojumu, par kur ir paredzētas eh, pārunas eh, apspriedzes pirmajā lasīmā, un es gribētu Monsieur Kastler. Um... Euh, Kastlera kungs. Parasti mums vajadzētu sākt pārunas par vienošanos pirmajā lasīmā, un šādā situācijā jums vajadzētu saņemt šīs komisijas mandātu. Es gribētu lūgt komisijai eh, šīs komitejas vārdā. Es gribētu lūdzu, izrā, lūgt, lai jūs izrādāt cieņu, jo te ir runa par apspriežu mandātu man un Kesler kungam, lai rastu vienošanos pirmajā lasīmā. Vai es varētu uzzināt, vai jūs piekrītat mums dot mandātu, lai mēs uh, panāktu vienošanos saistībā ar ziņojumu, par kur mēs balsojām šodien, acīm redzot, visi piekrīt, pateicos, un tā tad mēs jums uh, ziņosim es un eh, Kesler kungs par eh, šo pārunu cerams veiksmīgiem rezultātiem. Tagad pārējiem pie nākošā mūsu darba kārtības punkta. Tā ir atklāta uzklausīšana par Eiropas sociāla fonda lomu un ietekmi. Eh, ļoti atvainojos mūsu viesiem par to aizkavēšanos, ar kuru sākam šo, šīs pārunas, jo jūs saprotat, ka mums šodien bija uh, ļoti daudz uh, balsojumu. Pirms jums dodu vārdu, gribētu īsumā lūgt mūsu referentei Moran Šartjēras kundzei teikt ievadu vārdu šai uzklausīšanai. Tās laikā mēs uzklausīsim dažādu organizāciju pārstāvis, dažādas sociālos partnerus. Lūdzu, Morīna Šartjēra kundze vērts jums. Paldies! Es arī gribētu atvainoties partneru priekšā, kas ir ieradušies pie mums šeit, lai piedalītos šajā uzklausīšanā, un mm, nedaudz mēs esam aizkavējušies, un es gribētu ievadīt šo uzklausīšanu. Šodien mēs gribam kopā ar mūsu partneriem, mēs gribētu parunāt par to lomu un ieteikumu, ko spēlē Eiropas sociālais fonds, un es gribētu atgādināt jums visiem, uh, ka kohēzijas fonds šodien Eiropas līmenī sociālā joma ir ļoti būtisks, jo 22% no kohēzijas fonda līdzekļiem tieši ir veltīti sociāliem mērķiem. Un tagad ir krīze, kas ir izplatusies visā Eiropā, un tā mums liek uh, būt vēl modrākiem, vēl acīgākiem, jāskatās, kā evolucionē sociālais fonds Eiropā. Un mērķis fonda līdzekļu izmantošanai ir nevienlīdzības mācināšana, kā arī cīņa pret bezdarbu un es tīpaši gribētu izcelt cīņu pret uh, jauniešu bezdarbu. Uh, jo apmēram 23% jauniešu starp 18 līdz 25 gadiem ir bez darba. Un tad vēl ir visādas demografiskās problēmas, kur arī mm, ir Eiropai ir jācīnās ar tām līdz 20 gadam ir arī attiecīgi jādomā par darba vietu izaugsmi, un tāpēc mums ir arī e, Tesalonikos, e, Salonikos aģentūra, kas nodarbojas ar izglītošanu, un mēs kopā ar kolēģiem e, esam lēmuši līdz par to, ka līdz 20. gadam mēs esam aprēķinājuši, ka mēs varētu zaudēt 15%, tāpēc ir nepieciešams papildināt finansējumu kvalifikāciju celšanas līmenī. Jo darba vietu evolūcija liek mums eh, strādāt ar tādu fonda politiku, kas eh, ļautu mums veicināt darbvietu veidošanu un arī izvairīties no tā, lai bezdarbs neskartu viss neaizsargātās cilvēku kategorijas. Uh, Un tāpēc mm, mums ir jācīnās par sociālo Eiropu, tas ir jādara, jādara saskanīgi un mm, līdz ar to arī jāveicina konkurētspēja Eiropas tirgos. Eiropas sociālais fonds ir ļoti svarīgs instruments Eiropas sociālajā politikā. Es gribētu pasvītrot šo lietu, jo tieši sociālais fonds tas ir tāds instruments, kas nodrošina Eiropas politiku saskanīgumu. Tas ir kohēzijas, sociālās kohēzijas, sociālās saliedēšanās instruments. Un šis instruments arī nav neatkarīgs no nacionālajām politikām. Šeit ir cieša saikne, un tāpēc arī jādomā par to, kā efektīvi izmantot fonda līdzekļus, jo ietekme ir ļoti nozīmīga un nozīme mēs redzam arī vietējā un reģionālā līmenī. Tad par visiem šiem punktiem runājot, mēs esam domājuši arī par sociālā fonda attīstību, un tā šie iemesli dēļ šorīt no rīta mēs esam aicinājuši arī lielo organizāciju pārstāvis. Šeit ir Eiropas uh, organizāciju pārstāvi. Tie ir mūsu sociālie partneri, kas ir absolūti pieņemti jau te. Mums ir mm, biznesa Eiropa, arobiedrība ETUK, CP e un arī piejūtas reģiona konference CPMR perifēro jūras reģionu konference, tāda organizācija, kā arī sociālo platformu, nevalstiskā organizācija. Un mēs aicinājām tos, visas šīs organizācijas, lai uzklausītu to viedokli, kā tieši lietotāji, kā tieši cilvēki, tas lietotāji saņēmēji izjūt eh, Eiropas sociālā fonda darbību un ietekmi eh, ko viņi domā par to, ka varētu tālāk attīstīties eh, šī fonda darbība, lai būtu labāka ietekme. Jo mums ir ļoti svarīgi nodrošināt arī Eiropas politiku efektivitātu uz vietām, un tāpēc uh, mums ir nepieciešams gan pārbaudīt, gan arī kontrolēt fondu izmantošanas efektivitāti un arī jāskatās, cik tie ir efektīvi lietotājiem un darba ņēmējiem. Tāpēc mēs esam aicinājuši mūsu partners uz sarunu šorīt no rīta. Paldies! Un tagad es došu vārdu Marženē Čmeļevskai, kas pārstāv Polijas e, darba devēju, privāto darba devēju konfederāciju, bet arī es e, atļaušos arī e, nedaudz pagarināt jūsu darbu laiku. Tad piecas minūtes lūdzu, vai jūs nevarētu runāt sākotnējā laika vietā. Labrīt! Paldies, ka mani aicinājāt šodien uz šo uzklausīšanu. Es parasti strādāju Nacionālā līmenī es strādāju uh, un pārstāvu arī polijas darba devējus. Es arī darbojos monitoringa uh, organizācijās, kas saistīts ar sociālā fondu uzraudzību. Es gribētu vispirms uh, runāt par ESF atpazīstamību un orientēšanos uz rezultātu, tālāk par ESF lomu un rīcību nākotnē par pirmo par atpazīstamību, par redzamību, lai atrastu E, pareizo risinājumu tieši atpazīstamības e, idejai. Mums ir nepieciešams e, precizēt politiķu vēlēšanos un plānus, un no otras puses ir lietotāji, saņēmēji, un atkarībā no tā, uz kuru grupu mēs skatāmies, arī atbilde šo jautājumu par redzamību varētu būt atšķirība. Un tāpēc, diemžēl, es um, gribētu runāt par šo atpazīstamību, un šī atpazīstamība ir at, skatīta atrauti no problēmas simptomiem un iemesliem. Piemēram, piektajā kohezijas ziņojumā jūs varat lasīt, ka ESF ir jāsniedz tāds prognozējamāks finansējums, un es tam piekrītu. Es gan saku, ka varbūt eh, šāds risinājums tomēr uh, neuzlabos eh, atpazīstamību nevienā no grupām, kur, par kurām es runāju, gan politiķi, lēmumu pieņēmēji un galējie saņēmēji. Šī ESF vizibilitāte tā gal, galā nav atkarīga no finanses piešķīruma izmēra, un tīpaši tas eh, pierāda to, ka, piemēram, ka jūs skatāties, cik liela interesi ir izraisījis eh, Eiropas globalizācijas fonds, neraugoties uz to, ka piešķīrumi ir diezgan mazi un arī ierobežota rīcība ir. Uh, Tāpēc um, es domāju, ka ir iespējams paplašināt ESF atpazīstamību, un tas ir dēļ tā, ka formāli institūcijas ir iesaistījušās dažādā, dažādā veidā, arī nacionālajie parlamenti ir dažādi iesaistījušies šajā lemšanas procesā. Un joprojām mm, nav iespējams uzskatīt šo e SF kā mm, tādu orientieru. Kāpēc tā, tāpēc, ka parasti ESF izmantošana parasti ilgst līdz, vai apgūšana drīzāk līdz vienam gadam. Polijā, piemēram, četri mēneši ir labākajā gadījumā šāds termiņš, tāpēc eh, šī ESF vizibilitāte būtu tik, palielināma tikai tad, ja mēs varētu ESF fonda efektivitāti palielināt. Efektivitāte, tas ir tāds ļoti populārs vārds sakarā ar kohēzijas politiku, bet uh, Es domāju, ka šī uz re rezultātu orientētas pieejas ieviešana, tā ir absolūti nepieciešama. Mums vajadzētu beigt orientēties uz ievades un izvades rezultātiem, teiksim, cik daudz naudas likt iekšā, cik daudz apmācīt cilvēki ir gala rezultātā. Mums drīzāk vajadzētu vairāk laika veltīt tam mūsu mērķiem, mērķu skaidrojumam, ko mēs gribam panākt. Un, mm, politiķiem nav jāiesaistās projektu izvēlē, tomēr viņiem būtu jāiesaistās lemjot par gaidāmo rezultātu. Attiecībā uz šo redzamību no finālā saņemē puses te vispirms ir nepieciešams izdarīt tā, kādi tad ir mērķi, ko mēs gribam panākt ar ESF. Un tad, kad mēs runājam uz, tad mēs pasīrojam arī tādu pieeju, kas ir rezultāt, uz rezultātu orientēta. Gala lietotājiem ir jānodrošina arī piekļuva augsts kvalitātes pakalpojumiem, un šajā gadījumā vienkāršošana ir ļoti svarīga. E, šobrīd jau daudz kas ir izdarīts, lai uzlabotu šo situāciju, bet TSF e joprojām tiek uztverts kā ārkārtīgi sarežģīts un ne īpaši lietotājiem draudzīgs mehānisms. Un, piemēram, darba devēji, it īpaši mazos un mikro uzņēmos, tie vilcinās iesniegt pieteikumu ESF atbalstam saviem darbiniekiem. Es domāju, ka e, cilvēki domā, ka tas ir diezgan sarežģīti un arī dārgi. Atgriežoties pie pieskas rezultāta orientāciju, es jau atbildēju uz jautājumu, vai tas ir vajadzīgs. Bet tāpat laikā tas ir arī milzīgs izaicinājums, jo visa sistēma šobrīd um, tā vairāk fokusējas uz formālo atbilstību, arī nodrošina to, ka finanšu transakcijas notiek regulāri. Ir jāpaplašina šis vingrinājums, un mums ir jāsaprot, ka ir nepieciešama šeit pavisam citādi instrumentu, kas te ir ne tāds instrumentu klāsts, kas ir mūsdienās pieejams. Te ir nepieciešama jaunas ekspertzināšanas, jauna metodoloģija, jauna principa arī revīzijas ziņā. Un tādā veidā mums ir nepieciešama kaut kāda institucionālā kapacitāte. Sliktākajā gadījumā uh, Varbūt zem šīs uz rezultātu orientētās izkārtnes e, mēs varam izdarīt kaut kādas vispusējas izmaiņas bez filozofiskām dziļām pārmaiņām. Bet es redzu, ka es esmu visu jau izrunājis, mans laiks ir cauri, tā kā es vairs neko neteikšu. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies! Mēs pārējām pie ETUK, Eiropas arotbiedrību konfederāciju. Mm. Es dodu vārdu Klodenam Denak Degrāles kundzei. Liels paldies, es izteikšos franciski, jo mums ir iespēja šeit to darīt. Man, uh, tad, ja uh, arotbiedrība pārstāvēja un sievietei lūdzu izteikties uh, īsāk, tas, protams, nav tik vienkārši, taču katrā ziņā tā es mēģināšu darīt. Es gribētu te uzsvērt dažus punktus, kas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Vispirms konteksts, kurā norisinās šīs debates. Tātad eh, runa ir par komisijas debatēm par uh, Eiropas eh, sociālās, ekonomikas un teritoriālās kohēzijas nākotni un visu to, uh, kas uh, ir saistīts ar uh, finanšu pusi, tad, protams, pēc 2013. gadā arī jārod jauns līdzsvars. Un šajā gadījumā mēs uh, te paužam Eiropas arotbiedrību konfederācijas balsi. Lisabonas līgums uzsver, un arī priekšstādātā to ir sacījusi, cik svarīga ir kohēzijas politika. Uh, Tas ir viens no Lisabonas līguma pīlāriem, tas nodrošina solidaritāti starp tautām un teritorijām, tā arī minēts ir pašā dokumentā un arī faktiski dzīvē. Šajā saistībā mēs arī vēlamies uzsvērt, ka Eiropas parlamenta loma ir kļuvusi spēcīgāk uzraudzīšanas sistēmā attiecībā uz izvērstajiem pasākumiem un jaunās strateģiskās pieejas sekām šajā periodā. Vēl daļa no konteksti, protams, pašreizējā ekonomiskā krīze, kas turpinās, un tā loma, kas tika piešķirta no Eiropadomes puses so, Eiropas sociālajiem fondam. Tā uzdevums ir nodrošināt Eiropas ekonomikas atveseļošanos. Mēs uzskatām, ka tiešām ir jāgūst mācības no, šīs, no šī lēmuma un konkrēti no krīzes situācijas. Un e, šīs mācības ir jāiekļauj nākošajās prioritātēs un regulējumos no Eiropadomas. Runājot par sociālo pusi, mēs uzskatām par šī fonda, sociālo fondu, tad, protams, tā nozīme ir ļoti liela gan budžeta ziņā, gan vispār saistībā ar visiem struktūra fondiem. Un galvenokārt tas ir instruments, lai uh, virzītu Eiropas nodarbinātības stratēģiju. Vēl es gribētu uzsvērt arī mūsu bāžas par to, ka šis fonds būtībā ir uh, tikai instīvi, mēs jau vairs uh, nerunājam par šo stratēģiju. Agrāk tā bija uh, sociālās politikas darba kārtība, tagad tā ir sociālā darba kārtība, un mēs pamazām virzāmies tālāk. Turklāt nepieciešama arī ir stiprāka koordinācija starp dažādiem līmeņiem - reģionālā, vietējā, Eiropas līmenī Un šajā ļoti konkrēto pasākumu lokā ir jāizvērš konkrētas darbības nākotnē ne tikai tāpēc, lai izveido darba vietas un pēc iespējas vairāk labākas kvalitātes darba vietu, bet arī, lai sekmētu pašreizējo darba vietu saglabāšanu tiem darbniekiem, kuriem draud tagad atlaišana. Un, eh, Fran un eh, vispirms Vācijā, tad Austrijā tika izveidots šis arbai kurs. Te ir paredzēti vairāki izglītošanas pasākumi, lai darba ņēmēji varētu saglabāt savas darba vietas. Un vēl ir ļoti svarīgi nodrošināt labāku koherenci ar Eiropas reģionālās attīstības fondu. Turklāt Mēs esam arī padziļinājuši savus pārdomas, mēs arī zinām, kas notiek Eiropas parlamentā. Tas attiec uz pielāgošanos globalizācijas, globalizācijai uz šo principu, kas arī skar Eiropas sociālo fondu. Kāpēc? Tāpēc, ka uh, Eiropas sociālā fonda pasākumi ir preventīvi, tie skar uh, pārstrukturizācijas un pārvietošanas uh, pasākumus. Mēs eh, redzam, ka sociālo partneru nu, piedalīšanās nav šeit nodrošināta tāpat kā Eiropas sociālā fondā. Bet šis uh, sociālās partnerības princips ir ļoti svarīgs. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi to stiprināt, Mums ir jāizveido pilnīgi skaidra definīcija šim principam Eiropas līmenī un arī jānodrošina tā praksa nacionālajā līmenī. Jāzina, kas ir šie dažādie sociālajie partneri, jo jūs zināt, ka ir sociālajie partneri, kuri izpild ļoti svarīgu, būtisku, prioritāru lomu. Tam ir saistība ar sociālo dialogu, ar uzņēmumiem, un šajā saistības sociālajam dialogam arī ir jā, jābūt stiprinātam. Tas jau tika darīts, taču nepietiekoši jā. līmenī nav pietiekoši atbalstīts sociālais dialogs saistībā ar izglītību, ar kapacitātes stiprināšanu un arī saistībā ar sociālā dialoga ietvaros pieņemtajiem lēmumiem un rīcībām, kuras finansē Eiropas sociālais fonds. Un visbeidzot, mēs nevaram runāt par partnerību tik īsi. Es ceru, ka būs vēl cita sanāksme. Par šo jautājumu tas būtu ļoti interesanti. Un visbeidzot, jaunā strateģiskā pieeja. Mēs atbalstām šo jauno strateģisko pieju. Ja sociālie partneri tiek cieši iesaistīti lēmumu pieņemšanā un Uh, reģionālo prioritāšu izvirzīšanā, taču mēs esam pilnīgi pret to, pret šo jauno kondicionalitāti, vismaz tā tā tiek dēvēta, nav skaidrs īsti, kas tas ir. Mēs esam pret to, ka tiek izmantotas sankcijas, ka tiek izmantot struktūra fondi, tad, ja netiek uh, ievērots uh, izaugsmes un stabilitātes pakts jo tad arī tiek virzīts sankcijas pret eh, reģionu un to eh, vietu iedzīvotājiem, kuri patiesībā nebija atbildīgi par Nacionālo centrālo varas iestāžu pieņemtiem lēmumiem. Es atvainojos, ja es esmu runājis ilgāk nekā bija paredzēts. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētātāji! Lilija Volozīnskis runās Eiropas amatniecības mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas vārdā. Jūs esat sociālo lietu uh, priekšsēdētāji, un es ceru, ka jūs varēsiet izteikties 5 minūšu laika. Paldies, priekšsēdētāji! Es mēģināšu atbildēt franciski. Tā būs ātrāk Eiropas amatniecības mazo un vidēju uzņēmumu asociācija. Tā ir organizācija, kur es pārstāvu. Jau iepriekšējā runātāja ir daudz sacījusi. Es gribētu uzsvērt trīs punktus. Uh, Eh, sadarbība ar sociālajiem partneriem un jaunās eh, pieejas vienkāršošanu. Mēs to devējam par result-based approach, uz rezultātu virzīta pieeja. Mēs eh, uzskatām, ka partnerī, partnerības princips šeit nav pietiekoši uzsvārts ne tikai Eiropas līmenī, uh, Eh, nacionālā līmenī tas it kā būtu pietiekoši, bet eh, reģionālajā un vietējā līmenī nē. Sociālajā partneri netiek pietiekoši iesaistīti varas iestādēs, administratīvās iestādēs. Eh, un līdz ar to mēs nevaram pietiekoši izmantot Eiropas sociālo fondu. Ja mēs gribam lielāku um, Eiropas fonda izmantojamību un atpazīstamību, tad sociālajiem partneriem ir jāiesaistāt visos līmeņos Tāpēc mēs gribētu atgādināt eh, vairākus centienus, ko mēs esam jau izvērsuši. Um, Eiropas, eh, mēs te esam arī uzrunājuši Eiropas parlamentu. Mums ir jāmaina uh, valsts iestāžu kultūra, uh, lai tās iesaistītu vairākus sociālos partnerus, jāizveido pastāvīgs dialogs un pastāvīgu uh, Uh, informācijas apmaiņas procesu, jo tieši uh, MVU ir laba, labākais veids, kas var nodrošināt uh, stipru partnerību. Un vēl ir jāizveido arī pastāvīgi informācijas apmaiņas sistēmas ar dažādajām iesaistītām pusēm un politiski atbildīgiem personām. Un jāizveido arī uh, informācijas apmaiņas sesija, uh, Eh, starp maziem vidējiem uzņēmumiem saistībā ar, sociālās, ar sociālo fondu. Jo tā veidā eh, cilvēkiem būs iespēja eh, uzzināt par pasākumiem, kas viņiem ļauj saglabāt savas darba vietas, vai tas attiektos uz pastāvīgu uz mūža izglītību, piemēram, vai uz aktīvo nodarbinātības politiku. Un vēl es gribētu atgādināt, ka 53. Eiropas sociālā fonda, pants Eiropas sociālā fonda uh, 53. pants regulā par Eiropas sociālo fondu norāda uz e, to, cik svarīgi ir iesaistīt e, e, sociālos partnerus arī Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā. Mēs vēlamies, lai šis pāns tiktu attiecināts uz visiem, visām dalībvalstīm, jo arī citās dalībvalstīs MVU un sociālajiem partneriem nav pietiekoši liels iespējas piedalīties dialogā. Viena no lielajām problēmām un kritika, kurai tiek pakļauts šis fonds, ir tā fonda nēlistība attiecībā uz finanšu pārvaldību. Tāpēc steidzami ir jāvienkāršo šis administratīvais un finansiālais aspekts Eiropas sociālajiem fondam Mm, mēs te varētu paredzēt arī iespēju pārcelt līdzekļus starp dažādām operatīvām programmām, izveidot labās prakses kodu, kur tad skaidri būtu norādīts, kāds kuram ir atbildības jomas, un tad varētu arī izveidot tehnisko darba grupu, lai uh, tiktu pārvaldīti projekti attiecībā arī uz valsts pārstāvjiem un lai vienkāršotu šo administratīvo slogu. Runājot par saturu, mēs tiešām piekrītam tam principam, ka Eiropas sociālais fonds atbalsta Eiropas 2020 stratēģiju un jo pīr, īpaši izcenojot fleksibilitātes, es atvainojos sakrunātāji, elas drošības principu, tas ir ņemot vērā šo problēmu par darbvietu izveidošanu, mūža izglītību, un arī aktīvo darba tirgus. Tāpēc mēs atkārtoti atbalstām šo jauno pieeju, result-based approach, uz rezultātu virzīto pieeju, pieeju eh, politisko lēmēju līmeņi, dalībvalsts līmenī ir tiešām jāievērš šī jaunā pieeja, un, sa, jo īpaši saistībā ar ar Eiropas sociālā fonda ietekmi uz nodarbinātību un arī uz iespēju cilvēkiem uh, saglabāt savas darba vietas. Man. Un visbeidzot, mēs varētu arī ieviest uh, izglītības pasākumus uh, arī pārvaldītājiem un sociālajiem partneriem. Paldies! Paldies! Paldies par to, ka jūs Eh, daudz maz iekļāvāties laika grafikā. Tas nav viegli. Tālāk mums ir eh, jūras perifēro reģionu konfederācija, Marianu kundze un arī Katrīna Vesī kundze. Es nezinu, kādā veidā jūs domājat dalīt šo runu, bet lūdzu, vēl jums ir vārds. Paldies. Es nerunāšu ilgi. Es tikai vēlētos pastāstīt nedaudz par Eiropas perifēro pierūjas reģionu konferenci, un es vēlētos pateikties arī par šo iespēju runāt jūs komitejas sēdē. Man ir ārkārtīgi liels prieks šodien būt kopā ar jums. Un eh, mēs esam visas sievietes, ir tikai viens vīrietis šajā mūsu ekspertu panelī. Es tikai vēlētos pateikt, ka Eiropas perifēro piejūras reģionu konferences pārstāv 160 piejūras reģionus Eiropā, un mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka mēs tiešām runājam par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Uh, Mēs eh, esam izpētījuši visādus dokumentus, piemēram, Eiropa 2020 stratēģiju, kohēzijas ziņojumu un arī vidustermiņu pārskatu. Un, protams, ka mēs saprotam, ka Eiropas sociālā fonda nozīme kohēzijas politikā ir ārkārtīgi spēcīga, un tas atspoguļojas arī vidustermiņu pārskata priekšlikumos. Viena no darba grupām mūsu perifēro pieejūras reģionu konferencē strādā tieši ar sociālajiem jautājumiem, pārvietošanās jautājumiem, sociālā fonda izmantošanas vienkāršošanas pasākumiem, un es vēlētos tūlīt pat dot vārdu Katrīnas Vesīkundzei, kura ir pie jūras reģiona priekšsēdētāja vietniece. Lūdzu, vārds Katrīnai. Merci, donc, effectivement, je souhaite... Paldies! Es esmu gatava paust šeit atbalstu no visu reģionu puses. Mēs uzskatām, ka mēs reģionos tiešām varam droši atbalstīt kohēzijas politiku, tam ir ļoti liela uh, lomi, tīpaši ņemot vērā uh, krīzes apstākļus, ka mums ir jāizmanto visas zināšanas, visas kompetences, lai attiecīgi atbalstītu darba tirgus attīstību, kas ir nepārtraukta attīstībā. Mums ir jāveicina darba vietu uh, pieejamība arī tīpaši riska apdraudētām grupām. Un tāpēc mūsu mm, organizācija atbalsta arī mm, gan Eiropas 2020 stratēģiju, gan arī nodarbinātību nodarbinātības vadlīnijas. Un CPMR mēs esam izanalizējuši Eiropa 22 un stratēģiju un arī nodarbinātības vadlīnijas, un mums arī bija bija arī ar FSC referenti iespēja diskutēt par šiem jautājumiem. Mēs runājām par to, cik svarīgi sniegt aktīvu atbalstu fondam. Uh, Um, mums šis instruments uh, šķiet ļoti svarīgs, ir tīpaši reģionālās attīstības ziņa. Runājot par to, ka šim instrumentam vajadzētu būt orientētām uz rezultātu. Šeit ir skaidra loma, un mēs uzskatām, ka fonds dos ieguldījumu iekļaujošas izaugsmes attīstībā, palīdzēs arī veidot uh, izglītību, apmācību visu mūža garuma, un varēs arī attiecīgi iesaistīt visapdraudākākās grupas, nodrošinot nepārtrauktu izglītību, tāpēc, ka izglītība ir ļoti attīstīta, sasaistīta ar darba vietām. Un mēs e, runājām arī par fonda efektivitāti. Mēs uzskatām, ka ļoti daudz reakcijas jūs varat saņemt no teritorijām, no reģioniem jo reģioni arī grib dzīvot dinamiski, Un tāpēc šī iemesla dēļ mēs atbalstam priekšlikumu, ko ir izteikusi Eiropas komisija. Tātad piektajā kohēzijas ziņojumā tas ir publicēts. Un šajā priekšlikumā ir piedāvāts veidot kopīgu strateģisku ietvaru, kas iesaistīs gan dalībvalsts, gan sociālās eh, so, partnerorganizācijas un tālāk veiks investīcijas tur, kur tas ir nepieciešams. Mēs no reģiona puses esam gatavi arī risināt izaicinājumus ar pilnu atbildību. Un tāpēc eh, mums vajadzētu pārgrupēt arī dažādus nacionālos instrumentus, ir tīpaši FEDER fondu, kā arī FSE fondu, un kā, bet arī citus. Uh, Un arī mēs atbalstam tās bāžas, kas ir paustas attiecībā uz, fest, uz reģionāls attīstības fondu un sociālo fondu. Mēs uzskatām, ka šiem instrumentiem ir jābūt papildinošiem un jābūt arī adaptētiem attiecīgām vajadzībām, lai varētu papildināmību izmantot. Tālāk mēs esam pārliecināti, ka sociālā fonda efektivitāte ir fokusēšanās uz rezultātu ziņā. Un tāpēc mums ir jāformulē mūsu mērķi, lai mēs varētu mobilizēt visus centienus teritorijās, lai mēs varētu varētu darīt visu, lai veicinātu darba vietas, tur, kur tas ir nepieciešams. Ir tīpaši šeit es runāju par vismazāk aiz, vis, visneaizsargātām grupām, par jauniešiem tā tālāk. Bet ir nepieciešams arī vienkāršot fondu, un tāpēc mēs esam gatavi strādāt pie priekšlikuma, esam gatavi arī dot savu ieguldījumu vienkāršošas nodrošināšanā, lai būtu ļoti skaidri noteikumi. Uh, un lai būtu skaidri saprotam, kādā veidā finansējums ir eh, saņemams par pārvaldību. Pārvaldībai jābūt um, partnerattiecību gaisotne, jābūt arī novatorismam. Ir skaidrs, ka eh, ir reģioni, kas ir likti kā prioritātes Eiropas stratēģija līdz 20. gadam, ir nepieciešams stiprināt vertikālo eh, pārvaldību, bet arī horizontālo iesaistot visus ekonomiskos un sociālos partners. Tātad ir nepieciešams izstrādāt reģionālās stratēģijas, iesaistot dažādas asociācijas, uzņēmumus, arotbiedrības un to asociācijas. E, tas ir absolūti nepieciešams, ir nepieciešams izveidot tīklu no teritorijām, lai veicinātu nodarbinātību. Un tagad es beigās gribu teikt, ka mēs mm, uzskatām, ka Tas ir ilgtermiņa instruments šis fonds, un tas varētu arī palīdzēt tik galā ar krīzes rezultātiem, ar kuriem mēs joprojām vēl cīnamies. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji, un tagad dodu vārdu Konī Roteri, piecas minūtes arī par sociālo fondu. Paldies, priekšsēdētāji! Saka Roteri kungs, es turpināšu angļu valodā. Runājot par sociālo platformu un par pilsonisko sabiedrību, tātad mēs pār, nepārstāvam sociālos partners un runājot par Eiropas sociālo fondu, tad mēs vēlētos nākt klajā ar mazliet citu skatījumu nekā tikko mēs šeit dzirdējām. Vispirms varbūt vajadzētu noskaidrot, kāda tad ir sociālā fonda nolūks. Mēs dzīvojam krīzes apstākļos, mēs dzīvojam taupīguma apstākļos, un stāžos tādās situācijās tieši jauna darba vieta radīšana ir ārkārtīgi grūta. Taču runājot par darba tirgu un par statistiku, tad, diemžēl, darba tirgus attīstība un atvesaļošana mazliet atpaliek no ekonomiskās atvesaļošanās. Vācijas arotbiedrības ir pateicis, ka pavisam jaunu darba vietu eh, radīšana, tātad 41% 45% ir aģentūru uz laiku pieņemti darbinieki, 41% arī ir tikai darbinieki uz laiku. Tātad runājot par Eiropas sociālā fonda nozīmi, es uzskatu, ka lielākā cīņa mums vēl ir priekšā, un tā ir tāda, ka nevis sociālie partneri vienosies par to, kā fonda līdzekļus izmantot, lielākā cīņa ir par to, kāds tad ir sociālā fonda nolūks. Vai tiešām dalību valstīm vispirms ir jāsamazina izdevumu un pēc tam jā jāiegriežās pie sociālā fonda un jāsaņem no tā nauda, vai arī mēs atgriezīsimies situācijā, par kur runāja jau parlaments un par ko parlaments jau ir nobalsojis, un tā ir tā saucamā sociālās iztumšanas iz, izskaušana. Runājot par sociālo platformu, tad varbūt vajadzētu pateikt, ka ir jānoskaidro, kāda ir saistības starp stratēģiju Eiropa 2020 un starp dažādām elastības programmā, programmām. Viena no šīm elastības programmām ir Eiropas eh, nabadzības apkarošanas programma. Un, protams, arī tam ir vairāk citi mērķi. Un kāda ir at, at saistības starp jaunu darba vietu radīšanu un Eiropas sociālā fonda uh, prioritātēm. Ko mēs saprotam ar jaunu darba vietu radīšanu? Vai mēs radīsim tikai augstas, augst, darba vietas augsta kvalificētiem strādājošajiem, vai Francijā tas, piemēram, atbilst piektajam un sastajam profesionālās izglītības līmenim, kādas darba vietas mēs vēlamies redzēt. Līdz ar to mums ir mazliet jāatgriežas atpakaļ, piemēram, debatēs, kas notika Lohnesā. Man ir bijis tas gods 80. un 90. gados strādāt ar Eiropas sociālā fonda līdzekļiem, tad es strādāju Francijā, un es biju pilnīgi noslogots ar to milzīgo birokrātisko slogu, bet patiesībā pēc 20 gadiem nekas nav mainījies. Mēs joprojām esam tajā pašā situācijā un joprojām ir milzīgs administratīvais sloks. Tātad problēmas ir gan no administratīvās, gan arī no finanšu puses, un to jau arī citi runātāji šeit uzsvēra. Varbūt, ka mums vispirms vajadzētu nodrošināt, kāds tad būs līdzfinansējuma procents, jo ir tādas dalību valsts, kurām nav pietiekami daudz līdzekļu kaut vai taupības pasākumu dēļ, kāpēc viņi nevar pietiekami plaši piedalīties līdzfinansējumā. Ir arī nevalstiskās organizācijas, kurām arī ir grūti last līdzekļus, kas ir nepieciešami līdzfinansēšanai. Tātad mums ir konkrēti jāpasaka, ko mēs vēlamies un kā. Jautājums varbūt patiesībā ir ne tikai par nolūku, vai mēs tiešām vēlamies tikai iestāties par profesionālo izglītību, un, ja vēlamies, tad kāpēc radīt jaunas darba vietas vai arī runāt par sociālās iztumšanas izskaušanu. Un mums ir jāpaskaidro arī, kāda tad ir saistības starp dalību valstiem un Eiropas sociālo fondu. Patiesībā jautājums ir arī par citu citu, ne tikai sociālo, arī citu partneru iekļaušanu, jo dažādās dalību valstīs ir dažāda realitāte. Un, piemēram, cilvēki, kur ir zaudējuši darbu, mēs varam runāt par to, kāda tad ir nabadzības definīcija. Protams, ka mums vajadzēs iekļaut arī pilsonisko sabiedrību, mums ir nepieciešama labāka koordinācija. Un eh, pēdējās eh, pie 15 sekundes, kas man ir palikušas, es domāju, ka mums vajadzētu vēl runāt par to, kāds ir rezultāts, kāda ir uz rezultātu orientēta rīcība. Protams, mēs vēlamies samazināt bezdarbu. Tas tikai būs statistisks skaitlis, bet ja mēs runājam par kvalitāti, tad mums ir jārunā nevis par bezdarbu samazināšanu, bet gan par cilvēku atgriešanu darba vietās. Cilvēkiem bieži vien ir nepieciešams daudz vairāk kā tikai profesionālā izglītība, viņiem ir nepieciešama sociālo prasmju attīstīšana, un mēs to saucam par tā saucamajām sociālajām par, teiksim, empātijas spēju, arī par valodu mācīšanos. Tas ir kaut kas pavisam cits nekā tikai un vienīgi plika profesionālā apmācība. Tātad kāda ir Eiropas sociālā fonda nolūks? Vai tas ir līdzeklis, vai tas ir instruments? Un, ja dalība valsts varbūt nevar piedalīties ar līdzfinansējumu, tad sanāk, ka mēs viņas savā veidā sodām. Tātad, visbeidzot, mums ir jānoskaidro, kāda ir sociālā fonda nolūks un būtība. Mums ir pilnīgi skaidri jāpasaka, kāda tad ir profesionālās izglītības nolūks, un varbūt vajadzētu arī noskaidrot, ko tad mēs iesaistīsim pie apaļā galda debatēs, runājot par Eiropas sociālā fonda nākotni. Protams, ka tiem ir jābūt sociālajiem partneriem, tā ir jābūt valsts eh, administrācijai, tām ir jābūt nevalstiskajām organizācijām kāda ir mūsu nolūks, ko mēs vēlamies. Mums visiem ir mērķis viens, un tomēr par to ir jārunā. Paldies, ka jūs mums dodāt, devāt man laiku un par 10% eh, pārsniedz savu runāšanas laiku. Liels paldies! Jūs visi vienkārši perfekti ievērojāt. Jūs runājāt vēl tur laiku, tā mēs tagad varam arī eh, pārunāt. Jāsloveskas kundze un pēc tam Šreteres kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu pateikties mūsu kolēģei Elizabetei par eh, šīs uzklausīšanas sagatavošanu. Paldies, ka jūs uzaicināt ekspertus no ļoti dažādām jomām. Viņi mums var pastāstīt par savu pieredzi, par ESF izmantošanu. Paldies ekspertiem par viņu ļoti interesantām prezentācijām. Uh, Tomēr man ir jāatzīst, ka dažu elementu šajās prezentācijās pietrūka. Es domāju, ka šie elementi tomēr ir svarīgi. Jūs runājāt par nepieciešamību palielināt ESF izmantošanas efektivitāti. Taču nav nekādas informācijas jūsu prezentācijā, kas liecinātu par to, ka šo e SF, šī ESF izmantošanai būtu jābūt saistītai ar eh, darba tirgus uh, prasību novērošana. Es gribētu sacīt, ka nā, pagātnē man bija neparasts piedzīvojums. Es e, māc, iemācīju dāņiem un vāciešiem, kā e, uz, uzraudzīt darba tirgu, lai secinātu, kādas ir tā prasības un lai darba ņēmēji tiešām būtu saistīti ar šo tirgu. Un runājot par eh, nepietiekošu izmant, ESF izmantošanu, mums ir jārod iespēja uzlabot šo situāciju. Pirms vairākām nedēļām man lūdza pārdomu, rekomendācijas par šo saikni. Te es runāju par manu reģionu. Es esmu no Polijas reģiona, kas ir viens no līderiem runājot par ESF izmantošanas efektivitāti. Tātad man lūdza pārdomu, un es nācu klājā priekšlikumu izveidot savu veidu platformu. Tā būtu tā apvienotu dažādas vienības, kas palīdzētu studentiem rast darbu mazais un vidējos uzņēmumos. Tā būtu savu veidu struktūru, kas sagatavotu studentus, kas drīzumā iegūs diplomu, darbam mazajos un vidējos uzņēmumos. Šādā struktūrā mēs varētu iesaistīt izglītotājus, kas ļoti labi zinātu, kāda ir, kādas ir uzņēmuma prasības, vajadzības konkrētajā reģionā, tad tā tie sagatavotu programmu studentiem, lai tie tad uzreiz varētu iestāties darbā. Es domāju, tā būtu iespēja viņiem rast darba vietu. Jūs runājat par ESF izmantošanas efektivitāti, un arī te man ir viens komentārs runājot par ESF Eh, par ERAF eh, e izmantošanu. Tas ir diezgan vienkārši. Tas ir saistīts ar infrastruktūras projektiem, piemēram. Mums ir izdevies mainīt eh, cilvēku domāšanas veidu zināmās valstīs. Vispirms ir jāsagatavo projekts, lai pēc tam varētu saņemt līdzekļus tā finansēšanai. Tātad darbs jāsāk ir pirms tam, tad, kad uh, darbs, tad, kad eh, līdzekļi ienāk, tad ļoti ātri var šo projektu īstenot. Taču ar ESF situācija ir pavisam atšķirīga. ESF ietvaros projekts tiek sagatavots, līdzekļi tiek piešķirti, un tikai šajā brīdī tiek meklēti gala labumu guvēji, lai īstenot šo projektu. Un tas nav vienmēr efektīvi, jo šīs personas, šie uh, labuma ieguvēji nevienmēr piedalās tajās lietās, kas viņiem ir ļoti nepieciešamas. Manā valstī ir daži ārkārtēji paraugi tam, kā tiek piesaistīti galīgie labumu guvēji. Ir vairāk tādi piemēri, kas liecina par to, ka cilvēki, kas gūs labumu no ESF, būtībā ir izglītības nodrošinātāji uzņēmumi, nevis tiešām galīgie labumu guvēji. Nu, ir vērts padomāt par šo problēmu kā izmantot šos fondus tāda projekta ietvaros, kur ir paredzēts, ka 25% no fonda līdzekļu var izmantot administrācija un tikai 10% uh, materiālu iepirkšanai, un es domāju, ka šai proporcijai ir jāmainās. Lūk, šādi ir mani komentāri. Vēl es gribētu arī zināt, kā eksperti varētu varbūt atbildēt uz manis sacīto priekšstādātāji, ir daudz runātāji, kas grib izteikties, un es gribētu vispirms lūgt eh, runātājiem uzdot jautājumu, jo, protams, ka mums vēl būs daudz iespēju runāt par mūsu pieredzi, par mūsu virzību, attiecībā uz nākotni, perspektīvām. Taču es gribētu jūs lūgt uzdot jautājumu cilvēkiem, kas ir mūsu eh, vidū. Šreiteris kundze, lūdzu. Ähm, Paldies. Es eh, vēlētos pateikties visiem šodien paneļa diskusijā piedalījušamies, kaut arī mums nebija pietiekami daudz laika jums visiem dot, lai jūs izteiktos. Varbūt, ka mēs varētu runāt par savu veidu rakstisku dokumentu. Protams, ka mums ir jāizlasa jūsu runa, kas ir rakstiska. Varbūt pāris komentāri. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi patīkam, ka jūs tiešām uzmanību vērsāt uz partnerību. Un tas attiecās uz pilnīgi visām dalību valstīm, ne tikai uz dažām. Tas, kas ir kopīgs visām dalību valstīm, un tas attiecās uz visām dalību valstīm, kā jau tas ir rakstīts piektajā līguma punktā. Jautājums ir par adekvātu īstenošanu un lai partneriem būtu adekvāts arī atbalsts. Protams, ka ir arī piemēri, kur šī partnerība pietiekami labi nedarbojās, un tāpēc es vēlētos palūgt jums, varbūt jūs eh, tiktos ar deputātiem no tām dalību valstīm, kurās eh, šī partnerība īpaši daudz, īpaši labi nedarbojās, un pēc tam jūs varētu par to pārunāt. Mēs uzskatām, ka partnerība ir ārkārtīgi svarīga un, protams, ir jārunā par to, kā to uzlabot, lai tas eh, atbilst pilnīgi visiem Eiropas līguma punktiem. Protams, ka mums ir arī budžets jāaizpilda un ir jāsagatavo jaunā partnerības programma, un tas ir jādara pēc iespējas labāk un pēc iespējas ātrāk. Bet um, tas būs tikai teksts. Patiesībā jau mēs zinām, kā šo tekstu adekvāti sagatavot. Jautājums par definīcijām, jā, es vēlētos dzirdēt no jums, jo definējumi bieži vien ir grūti noformulējami. No otras puses mums vajadzētu atcerēties arī tā saucamo galveno nozīmi, jo pastāv risks, ka definīcijās jau ir ierakstīti ierobežojumi. Mums ir jāiet uz jauniem mērķiem, un eh, Jāsaka, ka Eiropa 2020 stratēģija lielā mērā atšķirās no iepriekšējām stratēģijām, jo šajā stratēģijā runa iet par sociālo iekļaušanu un sociālo partnerību. Agrāk par to tik skaidri nekad netika runāts. Uh, Protams, ka Eiropas Savienībai nav jāiejaucās dalību valstu iekšējās lietās, bet eh, patiesībā šobrīd mēs esam sasnieguši maksimālo. Tātad, ja parlaments nebūtu iesaistījies, tad diez vai šī sociālā dimensija vispār parādītos. Uh, Kā jau šeit izskanēja, mums ir nepieciešami jauni partneri, jo mums ir izvirzīti jauni uzdevumi. Un es vēlētos pajautāt, kādi jums ir konkrēti priekšlikumi, lai mēs tiešām visā Eiropas Savienībā varētu piemērot šo partnerības principu un nerunāt tikai par viena veida partneriem. Visbeidzot, par priekšnoteikumiem, par prasībām. Komisijas uh, priekšlikumā tāda ir vairāka, un jūs pieminējāt tikai vienu makroekonomisko. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka parlaments arī atbalstīs šo ideju, bet ir vēl divi aspekti, kuri, manuprāt, ir ārkārtīgi veiksmīgi. Es uzskatu, ka dalību valstīm ir jābūt zināmiem priekšnoteikumiem, un tas ir jāieraksta arī likumdošanā, bet, protams, ka ir svarīgi, lai dalību valstīs jau būtu izveidota sistēma, kas atbalsta sociālo darbu. Uh, Šie jautājumi man lielā mērā interesē, un kāds būtu jūsu skatījums uz šo aspektu? E, mēs runājam par savu veidu globālo finansējumu, tas tiek izmantots dalību valstīs, bet ir dalību valstis, kuras to neizmanto. Dažādās dalību valstīs ir atsevišķa procedūra, un ir dalību valsts, kurās tas pietiekami labi nedarbojās. Protams, ka vienmēr būs tā, ka dalību valstīm ir jāizmanto spēkā esošā procedūra, un eh, dalību valsts to arī dara, veidojot fantastiski labus projektus. Kā mēs varētu panākt, lai dalību valstis to izmanto, lai mēs varētu to iekļaut nākamajā regulā? Bet bet eh, šeit neizskanēja pietiekami daudz par šo te globālo, eh, lai mēs varētu izmantot šo naudu globālāk. Es domāju, ka mums vajadzētu par to runāt precīzāk. Uh, eh, madam Kinga Kunz, pie madam. Kinga Kunz, tad Lībā ir kundze lūdzu. Thank you very much. Paldies. Un paldies par ārkārtīgi interesantajām prezentācijām. Es domāju, ka mēs visi esam vienasprātas, ka ESF ir ārkārtīgi labs instruments šajos krīzes apstākļos, jo patiesībā tas veicina gan nodarbinātības paplašanāšanos, gan arī ekonomisko izaugsmi. Patiesībā ir sava veida dubultais atbalsts nodarbinātības veicināšana un sociālās integrācijas veicināšana. Un es domāju, ka to vajadzētu saglabāt arī nākamajā daudzgad finanšu plānā. Varbūt šeit vēlētos pieminēt vienu aspektu, un es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to, proti, cik lielā mērā ESF prioritātēs šim jautājumam vajadzētu būt iekļautam. Kad mēs runājam par mikrofinansējumu procedūru, tad mēs runājām gan par tā saucamo coaching ideju, gan arī par uh, to, cik svarīgi ir cilvēkus sagatavot, piemēram, tādus cilvēkus, kuriem nekad nav bijusi saistība ar uzņēmēju darbību. Un, protams, ka šādiem cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts, ja viņi vēlas nodarboties ar uzņēmēju darbību. Cik lielā mērā ESF palīdz īstenot šo mērķi un kādas ir atšķirības dažādās dalību valstīs? Tātad tas būtu mans jautājums. Man ir vēl viens jautājums. Runājot par mūža izglītību, mēs e, runājam par ar vecumu saistītu apmācību, mūža izglītību, izglītību visa mūža garumā. Taču, manuprāt, ja mēs runājam par bērnu agrīno attīstību un par vienlīdzīgām iespējām visiem bērniem, piemēram, bērniem, kur nāk no riska ģimenēm, lai arī šiem bērniem skolā padotos mācības un nebūtu problēmas, es uzskatu, ka bērna agrīnās attīstības atbalsts būtu izdarāms no ESF, un es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli. Piemēram, runājot par čigānu stratēģiju Eiropā, mēs dažkārt pieminam to, cik svarīgi ir čigānu bērniem uzsākt skolu laikā, un e, tieši čigānu bērniem ir ārkārtīgi grūti integrēties skolā un ja skolā bērnam neveicās, tad diez vai darba tirgū stipri veiksies. Un visbeidzot, pēdējais jautājums, kā ESF varētu atbalstīt Eiropas čigānu stratēģiju, jo mēs arī parlamentā pie tā esam strādājuši un vēl joprojām strādājām. Un pēc tam mēs dzirdēsim to no komisijas un tad no padomas tātad. Uh, Madam Bauer, Madam Cimer. Madam Bauer, Bauer skundze, tad Cimer skundze. Köszön, és szeretném megköszönni. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es vēlētos pateikties pilnīgi visiem paneļa diskusijā piedalījušamies par šeit izskanējušo informāciju. Liela daļa informācijas mums bija ārkārtīgi nozīmīga. Īpaši šobrīd, kad mēs runājam un strādājam pie cita ziņojuma, kurā tas viss parādīsies nedaudz savādākā griezumā. Tās ir tā saucamās absorpcijas, jeb uzņemšanas kapacitātes lielums. Mēs zinām, ka šobrīd daudz par to tiek runāts Eiropā kā tādā. Kā jau šeit izskanēja no kolēģa teiktā, bieži vien notiek sekojošais palīdzība un atbalsts nenonāk pie tiem un līdz tiem, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams. Mazie ciemati, nabadzīgie reģioni, attālākās vietas. Es uzskatu, ka arī šādās teritorijās dzīvojošiem cilvēkiem ir nepieciešama informācija par to. Mans jautājums, kādi Eiropas Savienībā ir līdzekļi uzlabot absorpcijas kapacitāti? Simā. Cimers kundze, lūdzu. Jā, vielen dank für die. Paldies. Paldies par visiem izskanējušiem jautājumiem un ievadvārdiem. Runāšu lakoniski. Piekrītu daudz kam, kas šeit tika pateikts, un arī prezentācijās pavisam skaidri parādījās tas, ka ir daudz vairāk jautājumu nekā atbilžu uz tiem. Mani visvairāk uztrauc tas, eh, kas eh, ir aprakstīts arī no jūsu puses, tātad jūs uzskatiet, ka jūs pārstāviet dažādas grupas, un es domāju, ka varbūt šeit vajadzētu paskaidrot, cik lielā mērā partnerību vajadzētu paplašināt, jo es domāju, ka ir jāiekļau jaunas un jaunas grupas. Nepietiek tikai ar to, ja kāds pasaka, es pārstāvu konkrētu iedzīvotāju grupu, kurā ir tāds un tāds viedoklis. Es uzskatu, ka mums ir jāņem vērā arī citas sociālās grupas, kad mēs runājam par kohēzijas fondu, struktūra fondu un sociālo fondu. Jo, ja mēs nedzirdēsim citu cilvēku viedokli, tad eh, mūsu mērķi un virzība būs pārāk šaura. Konija Roiters kundze jau runāja par to, cik nepieciešama ir mērtiecīga mērķizvirzīšana. Un tas eh, lielā mērā sasaucās arī ar nākamo jautājumu, ko jūs ar to saprotiet. Kā jums liekas nākotnē ESF vajadzētu darboties? Un cik lielā mērā sociālā iekļaušana un iztumšanas novērsoši pasākumi ir svarīgi? Vispirms ESF ir ticis domās un arī tiek, dom, tiek izmantots tam, lai bezdarbnieki varētu savā konkrētajā dzīvesvietā vai tuvākajā teritorijā saņemt darba, proti profesionālai apmācībai. Mēs runājam par darba tirgumu, bet nevis darba tirgumu ir jāpiemērojās, bet otrādi. Ja kāds uzskata, ka darba tirgumu ir jāpiemērojās, tas viss ir ok, bet tad es vēlētos dzirdēt jūsu domas par to, kā tad. Jau šobrīd ir izveidotas programmas, tās, protams, nav īpaši plašas un ir samērā sīka apjoma, Viņas arī savā starpā nav saistītas, bet, lai tās turpinātu darboties, mums ir jārunā par sociālo iekļaušanu. Es vēlētos eh, pagaiž, norādīt uz pagājušā nedēļā notikušo EPSKOS tikšanos, kurā runa gāja par to, ka 2020 stratēģijā iekļautie nabadzības apkarošanas mērķi netiks sasniegt. Tātad 11. gadā jau tiek apgalvots, ka šie mērķi satik, netiks sasniegt pēc deviņiem gadiem, un kāda tam būs ietekma uz Eiropas sociālo fondu un uz nākotnes programmām, un kā mēs ar to tiksim galā. Paldies, es gribētu jums uzdot vienu jautājumu vienai no jums. Diskusijās, ka šeit izskanēja, ir vairāki aspekti. Te ir visas tās debates, par to, vai ir nepieciešams e, fonds, kam būtu reģionāla autonomija, lai secinātu, kurā reģionā ir nepieciešama līdzekļa, vai tas būtu vairāk jāsaist ar 2020 stratēģiju. Un otrkārt autonomijas līmenis saistībā ar ERAF Eiropas reģionālās attīstības fondu, vai jāpatur šī pilnīgā autonomija, vai reģioniem būtu jāpiešķir tāda globāla aploksne, kurā, kuras ietveros viņi varētu tad eh, darboties ar abiem fondiem. Un treškārt, jūs pieminējāt, cik svarīgi uh, sociālo partneru iesaistis jautājumam piešķirt īpašu nozīmē. Ko jūs domājāt par to instrumentu, kāds ir mūsu rīcībā šodien, kā tas būtu uzlabojums? Es vienkārši spriežu par to, kas saistīts uh, ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un kas atkal saistīts ar nacionāliem aktiem. Skaidrs, ka te ir uh, nodalāmi šie līmeņi un jāzina, kurā līmenī tad tās prasības būtu uh, piemērojams. Ceturtais jautājums saistībā ar, ar Eiropas sociālā fonda rezultātu novērtēšanu. Kāds būs labākais novērtējums jūsu skatījumā saistībā ar metodi un kas vispār būtu vērtējams? Vai jāvērtē radīto darbvietu skaits vai uh, Uh, smaidošo cilvēku skaits vai izdotās naudas apjoms, kas jāvērtē un uh, kā tas būtu darāms, uh, lai tauta būtu apmierināta un arī Eiropas sociālā fonda ieguvē, līdzekļu ieguvēji. Un pēdējais jautājums, te es arī mazliet piebalsoju Cimers kungs jautājumu, vai, vai mēs piekrītam tam, ka 2020. gada stratēģija E, ir saistīti ne tikai ar naudas tērēšanu, bet arī par konkr ar konkrēto līdzekļu optimizāciju. Vai te nav kaut kas maināks ESF sadalījumā? Es saprotu, ka te pastāv debats par to, vai pietiek ar to, ka tiek e, vairots darbvietu skaits, vai te būtu arī iekļaujām šis mērķis par nabadzības izskaušanu vai varbūt ir jāpievēršas uh, rīcībām uh, daudz zemākā līmenī. Un pēdējais jautājums, es saprotu, ka no nu, manas puses tādi ir izskanējuši daudz, taču bieži vien mums nav iespējas runāt par šo tēmu, tā ir ļoti svarīga manā skatījumā. Šis jautājums vairāk attiecas uz Eiropu, taču ne visaptveroši. Es saprotu Jazuveskas kundzes pāžas Dažkārt rodas iespējas, kā Eiropas fondi patiesībā moliz, mobilizē ekonomikas tīklukus, tīklus, kas dod priekšroku citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, nu, paskaidrošu, jo īpaši infrastruktūru jomā tas vairāk saistīts ar ERAF, taču ERAF gadījumā tur ir runa par konkrētu tiltu vai maģistrāli, kas tiek kādā valstī celta, un tas ir visnotaļ pamatoti. Un tad tur un ir arī citas valsts, kurām šis ERAF fonds, šie līdzekļi nav nepieciešami. Morānas kundze laikam vēl grib arī kaut ko piebilst. Uh, Taču, ja jūs atbildēsiet uz visiem jautājumiem, tad jums nebūs vairs tās laika. Ņemot vērā, ka laika vairs nav, es jautājumus nepiebildīšu, bet svarīgs ir atbildes. Taču gribētu piebilst vēl vienu ļoti svarīgu lietu. Kāda ir paredzēta organizācijas ar nacionālo, Eiropas un vietējo politiku nodarbinātības jomā? kā, izmantojot Eiropas sociālo fondu, mēs varam nodrošināt koherenci starp šiem trim mērķiem, trim līmeņiem. Labi, turpin priekšsādātāji, varbūt atbildēsim tai pašā kārtībā. Jā, tad lūdzu, vispirms Mažēnē Čmiļevska, jums vārds vispirms daudz laika nav, es negribu jūs ierobežot, bet, nu, tā tā situācija tagad ir. Es atbildēšu poliski, man tā būs daudz vieglāk. Nav vienkārši atbilšu, ko varētu sniegt. Mēģināšu koncentrēties uz svarīgākajām lietām, runājot par kondicionalitāti jeb priekšnoteikumiem. Uh, visvairāk tas attiec uz makroekonomiku, runājot par struktūrālo, struktūrālajiem nosacījumiem projek, projektiem. Saskaņā ar um, darba devēju asociācijām šī, šie priekšnoteikumi ir diezgan Ehm, neskaidri. Ja mēs gribam izmantot šo fondu, tad tomēr jāizmanto konkrēti priekšnoteikumi, piemēram, lai ehm, bezdarbnieki varētu rast darbu. Un mums ir konkrēti jānorāda, kādas mērķis mēs gribam panākt. Un šāda veida vīde, šāda veida ehm, mērķu priekšnosacījums ir ļoti svarīgs. Šī sistēma jau pastāv Eh, te ir līdzfinansējuma sistēma, piemēram, Polijā tā ir. Līdzfinansējuma apjoms ir atkarīgs no sasniegtā rezultāta. Ja mēs vienojamies, piemēram, ka mēs uh, gribam iesaistīt zinām skaitu dalībnieku, ja mēs neiesaistām tik daudz, kā bija paredzēts, ja mēs iesaistām tik daudz, cik bija paredzēts, tad mēs saņemam šādus līdzekļus, bet eh, patiesībā līdzekļi ir ļoti, ir visnotaļ vienkāršoti, cik eh, cilvēki tiek iesaistīti, bet nevis, piemēram, cik daudz šie cilvēki iemācās, tad tas eh, kvalitātes kritērijs netiek izvirzīts. Runājot par efektivitāti, tā galvenokārt ir atkarīga no rezultātu definā, definīcija. Šī, šai definīcijai ir jābūt jau pašā sākumā. Jūs uzdevāt jautājumu, kādam, kādai jābūt ir fonda nozīmei. Šis jautājums ir diskutējams. Protams, visefektīvākās metodes ir tās, kas ļauj cilvēkiem uzlabot viņu situāciju ilgtermiņā, taču man jāsaka, es nepiekrītu tiem priekšlikumiem, kuri pārādz aizstāt sociālās izmaksas, kuras uh, dalībvalstis eh, nevar īstenot ar Eiropas sociālā fonda izmaksā. Es domāju, ka tā ir vienkāršota budžet, nacionālā budžeta aizstāšana, un tā nepamato Eiropas sociālā fonda izmantošanu. Tātad fonda fonds, fonda uzskatāmīga tādā veidā tikai cieši. Runājot par jaunajiem uzņēmējiem un instrumentiem, kas ļautu finansēt eh, viņu darbību pašā sākumā, es gribu sacīt, ka daudzas valstis ir, valstis ir apkopojušas interesantu pieredzi un te ir izstrādāti diezgan uh, svarīgi instrumenti, kas ir uh, visvairāk izplatīti. Tātad eh, cilvēki, kas grib eh, pievērsties eh, uzņēmē darbībai, var rast atbildes. Nezinu, vai man ir daudz laika atbildēt visiem jautājumiem, bet runājot par absorpcijas kapacitāti. Tas nav atkarīgs no Eiropas sociālā fonda. Es pieņemu, ka ir tādas grupas, kuras nezina, kā izmantot šo fondu optimālā veidā. Taču visumā runājot, es domāju, tās ir labs mēs šo naudu izmantojam diezgan ātri, tomēr tas nav mērķis. Mums sev jāuzdod jautājums, vai tie, kam ir nepieciešami šie līdzekļi, tiešām ir no tiem varējuši gūt labumu. Paldies! E, te, protams, ir e, sieviešu um, vairākums, taču Reuter kungam ir drīz vien jādodas uz citu sanāksmu, tāpēc es došu vārdu viņam. Katrā ziņā eh, runājiet lūdzu angliski vai franciski, jo arī tulki drīz beigs savu darbu, saka priekšstādātāja Retarkungs. Labi, šeit tomēr ir apaļais galds, nu, tad es arī izteikšos. Runājot par dažādiem jautājumiem, kas šeit tika uzdot, es tos neatkārtošu, bet nu, tādi bija vairāki. Jūs jautājumu, kā izvērtēt eh, darba tirgus nepieciešamības? Jā, tāds tiešām ir pamat jautājums. Uh, vai jāskaut, jāskatās uz to, kādi darbi tiek eh, piedāvāti, vai jāskatās eh, ilg, vairāk ilgtermiņā. Ir daudzas darba vietas, eh, kas mums daudz, plašsaziņas līdzekļi mums šeit rada nepareiz priekšstatu. Protams, ka pastāv nacionālais plāns un Eiropas plāns saistībā ar darba nodarbinātību, taču te ir skaidri jānorāda, kāda veida partnerība mums ir nepieciešamība. No vienas puses <clears throat> sociālā partnerība un eh, tātad ar sociāliem partneriem sadarbība no otras puses ar eh, pārvaldības iestādēm. Cilvēkiem ir jāiesaistās šajā sadarbības ķēdē un jautājums, kā mēs viņiem tai ziņā varam palīdzēt. Bet ir viena daļa, kas attiecas uz sociāliem partneriem, cita daļa, kas attiecas uz varas iestādēm un cita, kas uz asociācijām, organizācijām, kas, piemēram, palīdz atkal iesaistīties darba tirgū. Šodien problēma ir tāda, ka nevis ir nepieciešama jauna partnerība, bet tas, ka dažās dalību valstīs šis princips ir jānoskaidro. Es, piemēram, pazīstu Rumānijas un citu valsts piemēru, kur uh, šie, bez šiem klasiskajiem partneriem ir arī citi partneri. Tā kā vienmēr pastāv uh, jaukšanas starp to, uh, kāda ir dažādi līdzekļi pieejami, tad arī pastāv problēma nobeigumā. Kā izvērtēt šo līdzekļu pareizu izmantošanu? Tad jāraugās, cik darbies tiek uh, kvalitatīvas darbvietas, stabilas radīts, bet, otr, bet ir vēl arī citi sociālie faktori, un 90. gados mēs Francijā pie tiem strādājam. Tad jautājums ir par to, kā cilvēkiem palīdzēt iziet eh, no tās eh, slēgtās situācijas, kā viņus mobilizēt, kā cilvēkiem palīdzēt nonākt darba tirgu, un te ir jautājums. Mēs runājām par eh, platformu ciņai pret nabadzību Un eh, šīs, eh, jūs arī šeit esat balsojuši par šo virzību, tad šodien mēs pievēršam galveno uzmanību tikai eh, darba vietu radīšanai, aizmirsot par to, ka ir cilvēki, kas ir jāpievērš darba tirgumu. Un tas tad būtu jautājums, kā noskaidrot, kur ir nepieciešama līdzekļi. Lielas paldies, turpina priekšstādātāji. Šis bija, šis bija labas apaļā galda diskusijas. Tagad mēs e, turpināsim. Un e, lūdzu, tad kludināt ar Kēlas kundzi. E, tiešām ļoti interesanti ir uzklausīt citas pozīcijas. Jo šeit mums nav nekāda cīņa starp partneriem, bet nopietni sakot, es domāju, ka mums nav tik liels atšķirības. Ir atsevišķas nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ļoti padziļināti ar šiem jautājumiem, bet tad ir arī arotbiedrības, kas tiešām seko tam, kā iet bezdarbniekiem. Tad mēs arī cenšamies palīdzēt cilvēkiem tikt ārā no bezdarba, un tas arī ir darbs, tikpat svarīgs darbs, kā meklēt kvalitatīvos aspektus, proti apmierinošus apstākļus cienīgam darbam. Un mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums ir aizvien lielāks tā saukto nabadzīgo darba vietu skaits. Šeit runājam par tādām nabadzīgām darba vietām, kur uh, kuras kļūst aizvien daudzskaitlīgākas. Un tad mūsu rīcībā ir instruments, kas palīdz tikt galā ar šo lietu. Un tad eh, mēs atsaucamies uz stratēģiju līdz 20. gadam un arī prezidents jautājumu. Mēs uz, saprotam, ka mums ir struktūra fondi un ka mums ir ļoti svarīgi tieši īstenot stratēģiju Eiropa 2020, bet mums ir svarīgi vienalga kādiem līdzekļiem nodrošināt iekļaujošu izaugsmi. Tā nav tikai darba vietu stratēģija, ir arī cīņa pret nabadzību. Piemēram, bija nobalsots eh, samazināt par 20 miljoniem finansējumu līdz 20. gadam. Bet uh, tagad jautājums ir tāds, jā, tiešām to ir jāsaist ar stratēģiju līdz 20. gadam, bet eh, ir jārespektē, jāņem vērā sociālo partneru iesaistīšana lēmumu pieņemšanā, kā arī neparētu ignorēt arī to, kas šobrīd ir integrētās vadlīnijas. Un ekofins izlemj visu. Tā vairs nav nodarbinātības un sociālietu ministru padome, kas par to lemj, bet mēs domājam par darba vietu, par nodarbinātību. Mūsu uzdevums ir vēlreiz pastiprināt vajadzību pēc tā, ka mums jā, ir vajadzīga iekļaujoša darba vietu stiprinoša politika. Nedrīkst arī aizmirst par vienlīdzīgumu, ka mums beidzās ekvalintīva. Uh, Tur mēs cīnījāmies partnerības gaisotnē par vienlīdzību un arī transnacionālā gaisotnē. Tad, kad mēs vērtējam dažādu fondu darbību, uzskatu, ka šajā debatē, kas tagad tiek izvērsta par eksante nosacījumiem vai tā tālāk, tad, kad mēs runājam par dažādām direktīvām, kāpēc gan nevaram mēs runāt arī par likumdošanas aktu par vienlīdzīgu attieksmi galu galā? Mēs padziļinām diskusiju, tāpēc, ka mums tagad ir vairāk elementu, agrāk um, nebija visu nepieciešamo. Un no otras puses, kas arī ir ļoti svarīgi, Tā kā šeit ir autonoma situācija attiecībā pret reģionālo fondu, pret Federkontu, eh, tomēr šeit ir arī cita, kāda cita Eiropas politika, kas ir pavisam citās vadlīnijās iekļauta. Un eh, šo runājot par eh, šo reģionālās attīstības fondu, arī šeit mēs esam runājuši par, par partneriem ka šeit ir nepieciešams vairāk stiprināt sociālo partneru iesaistīšanu. Jāsaka, ka Federa gadījumā sociālo partneru trīspusējā komiteja nedarbojas tik labi. Mēs redzam, ka situācija pasliktinās arī Skandināvijas valstīs, un es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka. Kā Vairs nav pieprasījuma attiecībā uz finansējumu izplatīšanu par reģioniem. Vairs nav šādu prasību. Priekšsēdētāji pārtrauc, diemžēl man tomēr e, jāaptur jūs, jo mums vēl ir tikai trīs minūtes katram citam runātājam. Volozinska kundze, vai jūs tiešām nevarētu ļoti, ļoti īsi izteikt, telegrāfiski izteikties? Eh, tirgi ir centrālais elements sociālajā politikā. Te mums ir gan kompetenču prognozēšana, gan arī darba vietu radīšana, mūža izglītība, MVU iesaistīšana, izglītības sistēma un jāsāk ir no pirmskolas vecumiem. Un šī te reģionāla fonda neatkarība arī ir svarīga. Un reģionāliem partneriem arī ir jābūt iesaistītiem. Protams, te ir milzīga prioritāte, arī fleksibilitāte, ir iespējams pielāgot specifikai visus darbus. Jā, mēs arī, mums arī šķiet, ka stratēģija 2020 ļoti labi atbilst šim ietveram. Tālāk nākamā runātāja. Jā, es arī ļoti īsi ļoti žēl, ka mums nav iespējams piln, vēl tālāk paildzināt mūsu diskusiju. Mums ļoti interesanti dalīties ar mūsu reģionālā pieredzi, bet ļoti ātri par darba vietu vajadzību uzraudzību. Tas ir pirmais jautājums. Šeit svarīgi atzīmēt, ka jānodrošina piekļuve darba vietām un arī izglītībai personām, kas atrodas tālāk attālināti. Ir jānodrošina profesionālā izaugsme, un tas viss ir jādara iesaistot sociālos partners. Uh, un šeit ir, mēs runājam par sociālo fondu, mums ir tā trīstūra <clears throat> struktūra, ir sabiedrība, kas attēlinās aizvien vairāk, tad mums tad ir teritorijas otrā stūrī, un tad pašā augšā ir uzņēmumi un sociālie partneri. Tāda trīsur struktūra, un kad es domāju par šo struktūru, es domāju, ka mums ir jāsadara visiem kopā, mums jāparedz vajadzības, jāidentificē vajadzības un, un, un jāliek akcents uz zaļo izaugsmi, kas arī ļoti svarīgi tas, lai ne attiecīgi pielāgot KLP politiku, mums vajadzētu arī ņemt vērā arī reģi reģionu specifiku. Es esmu no Akvitānijas reģiona, kur ir ļoti, kur ir bijusi arī vētru ietekme un arī ir bijuši postījumi, un šeit mums ir jādomā par to, kā labāk adaptēt esošos resursus arī tādām teritorijām, lai mēs varētu strādāt pie jaunām uh, tehnoloģijām, lai mēs varētu jaunu celtniecību, arī koka mājokļus būvēt Un tad vēl gribu runāt par to, ka tā mums ir jauna iespēja, lai arī tā nav pēdējā iespēja. Mums ir iespējams pēc iespēja strādāt atkal pret um, jāvedo tīkli, lai cīnītos pret tiem, kas skolu ir atstājuši. Ir jāmobilizē visi pūliņi. Mums jau daudz kas ir, mums ir dažādas municipalitātes, bet ir no otras puses ir arī ļoti traģiska situācija - 40% bezarlīmenis. Jauniešiem tāpēc ir jācīnās pret tiem, kas atstāja skolu agrāk. Šeit mums ir ļoti daudz dažādi mērķi, un mums ir jācīnās izdarīt visu. Tālāk vēl viens jautājums, uz, uh, ko uzdeva kāda kolēģi par šo inženieriju kapacitāti pēc jaunrades. Jā, tiešām jādomā par šo novatorismu, tīpaši tādās teritorijās, kur tas ir nepieciešams visvairāk, un tāpēc ir jāatstāja kāda kapacitāte arī inovācijām, eksperimentiem. Mums šeit ir jādara viss, ko mēs varam, tāpēc eh, arī varbūt vairāk jāizanalizē darba tirgus situācija. Paldies visiem! Es. Uh, augstī vērtēju jūsu iesaisti jūsu teritorijas. Es saprotu, ka jūs strādājat ļoti cītīgi, bet mums jārespektē arī tos, kas šeit strādā tulku kabīnēs un sēž zāle. Bet varbūt vēl viens noslēguma vārds. Vienu minūti tikai saka Morāna Šārtie kundze. Es tikai gribēju sacīt, ka noklausīsies labi sociālos partnerus un jāsaka, ka lielākās grūtības ir mainīt mūsu domāšanas veidu. No vienas puses mums jādomā par darba vietu perspektīvā, no otras puses mums ļoti ātri ir jāsaprot eh, reālā politika šodien, kāda, kāda ir tā, kādas ir tās sekas man jāsaka, ka es partneriem, eh, es gribētu vēl sarunāt sanāksmē ar partneriem, lai viņi varētu uh, izteikties pastāvīgajās darba grupās starp arotbiedrībām un Eiropas parlamentu. Tātad būs vēl viena sanāksme. Paldies! proposer que évidemment s'il y a des messages euh, importants que vous voulez nous fournir par écrit